Gut, liebe Kolleginnen un Dāmi kolēģi, mēs varētu sākt darbu. Kaut gan acīm redzami, m, mm, kolēģi vēl nav atraduši ceļu pie mums, bet eh, ir pulkstens deviņi, tāpēc mums ir jāsāk darbs. Es gribētu mūsu vidū sveikt apmeklētāju grupu. Viņi uh, ir ieradušies mūs apskatīt un arī mūsos ieklausīties. Uh, Tad es vēlētos arī norādīt, ka šī sanāksme ir visiem pieejama, tajā var arī sekot internetā tiešsaistē, un tagad pirmais darba kārtības punkts, proti darba kārtības pieņemšana. Vai no jūsu puses būtu kādi ieteikumi grozījumiem, kādas vēlmes, ko jūs vēlaties paust? Nē, tad es vēlētos norādīt, ka Moskas kundze ir lūgusi astoto un devīto darba kārtības punktu apmainīt vietām. Šķiet, ka neviens arī pret to neiebilst, un tad mēs varētu arī tā rīkoties. Tātad astotais un devītais darba kārtības punkts tiek apgriezt vietā. Otrais darba kārtības punkts - protokola pieņemšana. Parasti mēs rīkojamies tā, ka ja līdz sanāksmes beigām netiek iesniegti grozījumi, tad eh, protokols tiek eh, uzskatīts par pieņemtu. Tad eh, tagad trešais apkārtības punkts par iekšādātā paziņojumi. Kā parasti, mums ir saraksts ar vēstulēm Un, ja jūs vēlaties ar kādu no šīm vēstulēm iepazīties, tad jūs varat to saņemt no sekretariāta. Jau runāju par to, ka mūsu sanāksme tiek pārraidīta internetā. Visā pasaulē internetā jūs varat eh, klausīties un skatīties mūsu sanāksmi. Vēl arī jautājums par tulkošanu. gribētu jūs aicināt izteikties skaidri un nepārāk ātri, tā lai tulki varētu jūs saprast un jūs pārtulkot. Tagad eh, pāris um, notikumi par um, tirdzniecības sarunām. Pirmkārtām, desmitā sarunu kārta ar Japānu. Tā notika no 22. līdz 29. aprīlim un diskusijas bija ļoti daudzsološas. Tika runāts par visiem svarīgākajiem punktiem, tātad tika runāts par uh, publisko iepirkumu, tā skaitā arī par dzelzceļu nozari, un tika runāts arī par uh, izcelsmes norādēm un tā tālāk. Tātad šķiet, ka ir panākt zināma dinamika uh, mūsu sarunās ar Japānu. Tas nozīmē, ka mēs varētu jau teikt, ka pavisam drīz varēsim parakstīt nolīgumu ar Japānu. Protams, ir vajadzīgs arī tālāks progress. Un mēs to sagaidām no Eiropas Savienības un Japānas samita, kurš noritēs mājā. Tad eh, sarunas par eh, zaļajām precēm. Pasaules eh, tirdzniecības organizācijā tātad notiks šonadēļ sarunas no 4. līdz 8. maijam, un galvenokārt tur ir runa par zaļo preču sarakstu. Komisija 16. aprīlī ar mums tikās un par to mums stāstīja. attiecībā uz TTIP sarunām. Notikuma attīstība ASV, protams, mūs visas interesē. Referenti no senāta un no parlamenta ir sagatavojuši priekšlikumu par tirdzniecības veicināšanas iestādi komitejās eh, šis priekšlikums ir pieņemts, taču tagad eh, parlamenta un senāta mm, plenāra sesijās eh, par to tiek ļoti daudz diskutēts. Šķiet, ka vairākums ir par šādu tirdzniecības veicināšanas iestādi, taču parlamentā šī situācija tomēr ir neskaidra. Der republikanischen Seite offenbar große ähm, Vorbehalte. Äh, es gibt... Mēs dzirdam, ka ir diezgan lieli iebildumi. Mēs äh, redzam, ka 75 republikāņu deputāti nevēlas balsot par tiesniecības veicināšanas iestādi. Demokrātu vidū tikai 15 ir par. Tas nozīmē, ka pārstāvju palātā šī, äh, šis vairākums ir diezgan nedrošs. Mums būs jānogaida, mums varbūt būs jāatliek balsojums un varbūt uh, nedēļas nogalē šis vairākums uzlabosies. Jebkurā gadījumā šeit pastāv ļoti liels neskaidrības. Ļoti svarīgi ir tas, ka, eh, ja tiks balsots par šo tirzniecības veicināšanas iestādi, tad tur būs um, trīs daļas. Pirmkārtām te būs runa par tirzniecības noteikumiem, otrais caurzmība un trešais procedūra. Šis otrais pīlārs arī ir ļoti interesants, jo šeit kongresam ir eh, pieprasījuma attiecībā uz caurredzamību. Mēs esam priekšīmīgi tos izpildījuši attiecībā uz dokumentiem, un kongress arī ir eh, ieviesis līdzīgu monitoringa grupu. Un īsnībā jau ilgāku laiku praksē tā tas arī notiek. Tirzniecības veicināšanas iestāde eh, darbosies līdz 2018. gadam Tas nozīmē, ka mums būs vēl diezgan daudz uh, iespēju vest sarunas, ja nu gadījumā neizdosies uh, panākt vienošanos līdz gada beigām. Jo, ņemot vērā visus apstākļus, um, iespējams, ka tā nenotiks. Mēs redzam, ka situācija attīstās, mums ir jāseko līdzi notikumu gaitai, un mēs redzam, ka ASV vispirms cenšas vienoties par klusā okeāna nolīkumu un pēc tam tad ķersies klāt konkrētāk TTIP jautājumiem. Um, treffen... Tagad par Čīli. Eiropas Savienības un Čīles asociācijas padomes sanāksme tiek eh, gatavota, tiek runāts arī par asociācijas līguma modernizēšanu. Šis darbs eh, tiks veikts kopējas darba grupas ietvaros. Zināmā mērā tas varētu būt eh, modelis turpmākajām sarunām ar Meksiku, jo arī ar Meksiku nolīgums ir jāaktualizē. Tie būtu mani paziņojumi tad mēs tagad varētu pievērsties ceturtajam darba kārtības punktam. Delegācijas brauciens uz PTO parlamentāro konferenci ikgadējā sesija Ženēvā. Jums visiem ir iesniegts ziņojums. Ļoti daudz kolēģi bija klāt šajā braucienā. Nezinu, vai mums padziļināt vajadzētu skatīt šo jautājumu, ja nu vienīgi ir kādi papildi jautājumi. Šķiet, ka nevienam nav jautājumu. Tad eh, es jums arī ieteikšu iepazīties ar šo ziņojumu. Varētu varbūt pateikt, ka PTO agonija šķiet ir pārvarēta. Ļoti daudz delegāciju izrādīja gatavību atkal iesaistīties darbā un darīt to proaktīvi. Domājams, ka tā ir laba zīme. Un iespējams, ka decembrī varēs um, Kenijā ministru konferencē arī uzsākt darbu. Mēs uzskatām, ka Ženēvas konference tam varētu būt labs sākuma punkts. Tad eh, tagad piektais darba kārtības punkts. Ziņojums par eh, delegāciju uz Vietnamu. Eh, šī delegācija notika no 6. līdz 10. aprīlim. Un šī delegācija arī bija plaši pārstāvēta. Man bija tas gods vadīt šo delegāciju. Kopumā šķiet, ka šī delegācija bija ļoti veiksmīga. Mums bija daudz intensīvu, intensīvu sarunu ar Vietnamas reģionu pārstāvjiem, tikāmies tā skaitā arī ar premjerministru, un Bija ļoti interesanti arī redzēt, ka premjerministrs ir ļoti pozitīvi noskaņots par vienošanos starp Eiropas Savienību un Vietnamu. Viņš uzskata, ka tā ir viena no prioritātēm. Jūs arī zināsiet, ka Vietnamā klusā okeāna vienošanās ietveros arī ved sarunas ar ASV un citām valstīm. Vietnamas premjerministrs eh, norādīja, ka pastāv problēmas, un viņš arī ļoti skaidri atzina, ka um, Eiropas Savienības un Vietnams nolīgums ir prioritārs. Mēs vedām arī tālākas sarunas ar uh, komunistisko partiju. Tikāmies ar atbildīgajiem par ekonomikas jautājumiem. Mums bija sarunas arī ar parlamentu. Tas ir pašsaprotami šādā valstī kā Vietnama. Un, protams, starp partiju un valdību ir saskaņa. Un Hočiminā, kas ir Vietnamas tirzniecības centrs, mums bija iespēja apskatīt tekstīliju fabriku un automašīnu rūpnīcu. Mēs varējām iepazīties ar darba apstākļiem un darba uh, ņēmēju tiesībām. Kopumā es uzskatu, ka šī delegācija bija patiešām veiksmīga. Sarunu progress tika stiprināts un iespējams, ka augustā, varbūt septembrī, sarunas noslēgsies pozitīvi. Protams, vēl paliek vairāki punkti, par kuriem ir jādiskutē, kur vēl nav panākta vienošanās, bet šķiet, ka no Vietnamas puses mēs jūtam tādu ļoti stingru apņemšanos, un tas norāda, ka e, sarunas varētu izdoties. Jo īpaši e, monitoringa grupa aicināja, lai sarunas tiktu virzītas uz priekšu, un vajadzētu jo īpaši domāt par sensitīvajiem punktiem, proti tekstīlijas muita, tāpat arī ir jādomā par darbinieku tiesībām un arī par uh, galveno uh, starptautiskās darba organizācijas standārtu pieņemšanu. Protams, ka piedalījās arī mūsu pastāvīgie referenti, viņi bija klāt, un tādējādi viņi varēja uh, rast sev iespēdus. Uh, un varēja arī piedalīties šajās sarunās. Tāpēc došu tagad arī viņam vārdu. Much, Paldies, priekšādātāji. Es varu tikai un vienīgi apstiprināt visu, ko jūs tikko pateicāt. Varbūt eh, vēl varētu uzsvērt, ka mūsu sanāksmes eh, laiks, tātad sanāksme notika īstajā laikā. Mums eh, bija iespēja tikties arī ar ļoti augsta līmeņa ASV kongresa delegāciju, un mūsu vizīte sakrita arī ar Krievijas premjera vizīti. Viņš eh, tur bija tikai dienu pirms mums. Tas norāda, ka Vietnama pašlaik ir eh, daudzu starptautisku lielvaru uh, interešu krustpunktā. Vietnamā, protams, liek uzsvaru ne tikai uz eh, tirzniecības attiecībām um, ar Eiropas Savienību, bet domā arī par citiem punktiem, prieti, proti Eiroāzijas Savienības paplašināšana un eh, klusā okeāna reģions. Domāju arī, ka vajadzētu uzsvērt, ka pēc Singapūras Vietnama ir otrā Dienvidaustramāzijas valsts, ar kuru mēs eh, cenšamies panākt brīvās tirniecības nolīguma noslēgšanu. Mēs vairāk kārt mūsu delegācijas laikā uzsvērām, ka mēs dodam priekšroku kvalitātei, nevis ātrumam vai kvantitātei. Un, protams, mēs būtu ļoti priecīgi, ja mēs varētu pabeigt sarunas šī gada pirmajā pusē, taču tātad vispirmā kārtām būtu jādomā par kvalitāti. Ja mums neizdosies to izdarīt um, šī gada pirmajā pusē, mēs turpināsim sarunas arī pēc šī termiņa beigām. Mēs tikāmies arī ar ļoti augstu stāvošām personām no parlamenta, no eh, ražošanas un rūpniecības nozares, tikāmies arī ar NVO pārstāvjiem. Mēs eh, tikāmies arī ar eh, mēs, mums bija pārstāvētas vis, gandrīz visas um, parlamentārās grupas, šķiet mums bija tautas partija, soc, sociāli, demokrāti, liberāļi. Īsti nezinu, vai goja un zaļie bija klāt, bet eh, jebkurā gadījumā ikvienam bija iespēja iepazīties ar a, eh, Vietnamas eh, mūsdienu apstākļiem. Mēs varam tikai cerēt, ka šīs sarunas tiks veiksmīgi noslēgtas un ka tas notiks drīz. Un tad mēs varēsim likt uzsvaru uz īstenošanu, nevis uz pašām sarunām. Tātad mēs varēsim domāt par to, lai tas, par ko esam vienojušies, arī tiek īstenots. Paldies, Ardilkungs, un tagad došu vārdu runātājiem. Pirmais, Dēvids Mārtiņš, lūdzu. Jā, pavisam īsi. Es vēlējos pirmkārtām pateikties par ļoti uh, skaidro un detalizēto izklāstu. Protams, eh, šī vizīte bija ļoti noderīga, bet eh, gribētu jo īpaši parunāt par pēdējo Zeradielkonga komentāru. Tad, kad es aizbraucu no Vietnamas, man bija pilnīgi skaidrs, ka Vietnama vēlas noslēgt asociācijas nolīgumu ar mums un vēlas arī noslēgt brīvās tirsniecības nolīgumu, bet man palika šaubas, vai Vietnama būs spējīga īstenot to, ko mēs, par ko mēs būsim vienojušies. Tātad pašlaik ir runa tikai par sarunām, un nolīguma parakstīšanu. Pēc tam pats svarīgākais darbs būs pārbaudīt, vai līgumi patiešām tiek īstenoti, un attiecībā uz Vietnamu šis darbs varētu izrādīties sarežģīts. Nākamais es gribētu runāt par eh, tirgus ekonomikas statusu. Eh, visi delegācijā redzēja, ka nav nekādas skaidras saiknes starp eh, brīvās tirdzniecības nolīgumu parakstīšanu un tirgus ekonomikas statusu. Mēs saprotam, ka no Vietnamas puses uh, tika teikts, kā tad jūs varat parakstīt šo nolīgumu un mums nepiešķirt šo tirgus ekonomikas statusu, bet um, tas tomēr ir nošķirti. Es domāju, ka mums vajadzētu pieturēties pie šādas līnijas. Tātad brīvās tirdzniecības nolīgums ne obligāti uzreiz nozīmē tirgus ekonomikas statusu. Je crois que c'était un, un très très bon déplacement. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šī bija eh, lieliska delegācijas vizīte. Starp citu, es pateicos priekšsēdētājiem un arī uh, sekretariātam. Es domāju, ka mūsu programma bija uh, ļoti veiksmīga. Es pievienojos referentu teiktiem. Es vēlētos piemetināt, sakot, ka uh, Mums ir jābūt piesardzīgiem runājot par uh, Eiropas automobiļu nozari, jo runa ir par uh, ļoti diskriminējošu nostāju attiecībā uz Eiropas automobīļu ražotājiem. Tātad tiek piedāvāts tas, ka attiecībā uz 2018. gadu uh, šie noteikumi jau tiks um, atcelt attiecībā uz importu no šīs valsts. Vēl viens jautājums ir par geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Uh, Mēs visi to teicām, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, piemēram, ja mēs paraugamies uz alkoholu, uh, spirtotiem dzērieniem vai uh, šampanieti. Ir runa par mūsu uh, know-how aizsardzību, un tas ir saistīts arī ar intelektuālā īpašuma tiesībām. Un visbeidzot, tekstilu izstrādājumu. Mums ir jāsaprot, ka tekstilu izstrādājumu, kas tiktu importēti no Vietnams, eh, 70% gadījumu runa ir par Ķīnas produkciju, un tāpēc mums ir jāparaugās, kādas tam varētu būt sekas, eh, proti attiecībā uz mūsu eh, tekstilu rūpniecību. Tālāk, kas attiecas uz tirgus ekonomikas status, es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi pateikt, ka te nevar būt nekāds automātiskums. Nevar būt tā, ka tas tiek piešķirts automātiski, ir jāizpild priekšnoteikumi, kas, manuprāt, vēl e, nebūtu netiek izpildīti šobrīd. Otrs punkts e, - TTIP, ESDS un šie te e, strīdus izšķiršanas mehānismi. Redzēsim, kā tas būs gadījumā uz citām valstīm. Bet katrā ziņā nostāja, kādu mēs esam pieņēmuši, un arī Eiropas Savienības iedzīvotāji ir pieņēmuši. Bet uh, Vietnams puses atbildīgie ir paziņojuši, ka mēs nevēlamies šādas šķīrēja tiesas, mēs vēlamies, lai mūsu tiesa atrisinātu šos konfliktus. Un, protams, ka Eiropas uh, privātie investori domā pavisam citādi. Es saprotu, ka šo jautājumu atrisināt nav tik viegli, bet mums ir jāsaprot, kā mēs izlemsim tītību gadījumā, jo tas noteikti ietekmēs arī mūsu attiecības ar citām valstīm. Paldies! Paldies! Liels paldies! Um, um, Raila kungs. Um, no the... Paldies priekšsēdētājiem. Mums, uh, mums nebija iespējas piedalīties šajā delegācijā, bet es rūpīgi ieklausījos un dzirdēju, ka šī vizīte tik tiešām ir bijusi ļoti nozīmīga un uh, mērķis ir bijis panākt konkrētus rezultātus. Man būtu trīs jautājumi. Un lai šīs diskusijas būtu precīzākas. Vispirms es vēlētos zināt, um, ko šī vizīte ir mainījusi attiecībā uz ilgspējīgo uh, sadaļu, kas arī ir jāiekļauj brīvās tirdzniecības nolēkumā. Jo, ja mēs runājam par šo ilgspējas sadaļu, tad mums ir jāņem vērā arī uh, sociālu, uh, sociālās tiesības un cilvēku tiesības, un Eiropas ombuds ir uh, Um, paziņojis, ka nav ticis īstenots īpašs ietekmes novērtējums attiecībā uz Vietnam, bet tas būtu jādara. Tāpēc es vēlētos, varbūt komisijas pārstāvji ir šeit, es vēlētos uzdot jautājumu, kāpēc šāds uh, ietekmes novērtējums nav ticis veikts saulaicīgi un vai ir paredzēts to darīt. Tad strādāt pie šī jautājuma. Otrs jautājums attiecībā uz šiem strīdus izšķiršanas mehānismiem. Arī es teiktu, ka mums mm, tas nav nepieciešams. Es gribētu zināt, kas ir paredzēts. Ko domā abas puses? Kas ir paredzēts šajā gadījumā, noslēdzot brīvās tirdzniecības nolīgumu? Kā atrisināt uh, strīdus, ja šāds strīd rastos? Un visbeidzot, trešais jautājums, kas ir saistīts ar sociāliem jautājumiem. Vai jums bija iespēja tikties ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, arotbiedrību pārstāvjiem no Vietnams puses, ko viņi sagaida, vai ir kādas publiskās debatas par šiem jautājumiem, lai mēs eh, zinātu, kāda ir situācija? Jo gadījumā ar citiem nolīgumiem mēs esam pārliecinājušies, ka pilsoniskā sabiedrība nav bijusi pietiekami labi informēta. Tātad kāda, um, kāda informācija ir jūsu rīcībā? Paldies! Liels paldies! Un tagad Vinkvarkungs. Um, paldies, priekšsēdētāji, um, cienījamie kolēģi. Jā, jūs pilnīgi iepazīstinājāt ar mūsu vizītes uh, norisi. Arī es uzskatīju, ka tā ir ārkārtīgi svarīga vizīte, bet uh, man būtu trīs papildinājumi, lai nedaudz niansētu uh, šo izklāstu. Vispirms, kas attiec uz vienādiem spēles noteikumiem, ja tāda vispār ir. Uh, ja mēs tos vēlamies, jo šobrīd uh, at, situācija ir uh, valsts uh, īpašuma uzņēmumi, protams, ir īpaša prakse, kas ir raksturīga Vietnamai un ir grūti runāt par vienādiem spēles noteikumiem, bet mums bija ļoti interesants uh, diskusijas ar tirzniecības uh, kameras pārstāvjiem un Eiropas uh, uzņēmumu un investori uh, kas darbojas e, šeit cietumā, ir ārkārtīgi e, svarīgi. Mēs um, viesojāmies arī um, tekstilrūpnīcā, un es vēlos informēt strādājošos, ka, um, kolēģis, ka um, strādājošo alga ir, tātad alga ir gandrīz 95% apmērā tāda pati kā Rumānijā, piemēram, līdzīgā uzņēmumā strādājošiem. Nu, tas tikai, lai jūs varētu salīdzināt realitāti tur uz vietas un šeit. Tālāk, kas attiecas uz investīciju aizsardzību, es te ietu nedaudz tālāk nekā Sarneskundze. Ja, ja mēs ieklausamies Vietnamā strādājošo investoru, operātoru un uzņēmēju teiktajā, ir pilnīgi skaidrs, ka ASDS vai cits uh, mehānisms uh, varētu netikt ievies nolī, divpusējā nolīgumā ar Eiropas Savienību. Protams, ka šeit ir runa par pavisam citādu ekonomiku nekā Ķīnas ekonomika, bet ir arī uh, eh, zināms uh, līdzības, kas attiec uz sociālo un politisko sistēmu. Un visbeidzot trešais komentārs ir pilnīgi skaidrs, ka ja mēs dodamies uz šādu vietu kā Vietnama, tad ir e, zināms paralēlisms un arī e, sāncensība ar TTIP. Un Vietnama būtu to. E, viena no tām šo te 12 eh, eh, valstu vidū, kas iegūt visvairāk, tad runājot ar TPPP un TTIP. Mums ir jāsaprot, ka te ir sāncensības starp transatlantiskajām attiecībām, un tas ir jāpaturprātā. Paldies! Herzlichen Dank! Liels paldies! Es mm, varbūt arī nedaudz papildināšu arī attiecībā uz jautājumiem, kas tika uzdoti, kas attiecas uz investīciju aizsardzību. Tad, jā, bija eh, milzīga interese aizsargāt investīcijas, bet ir jādiskutē par to, ar kādu instrumentu palīdzību to varētu darīt, un par to mēs eh, diskutēsim šo pēcpatienu arī ar komisāru, kā mēs varētu nodrošināt šo investīciju aizsardzību. Vēl papildus jautājums bija par, un to uzdeva uzņēmēji, kā arī citi pārstāvi Vietnamā par informal payment, ja tā varētu teikt. Ka ir jāizmanto, um, nu, zinām, finansiālai līdzekļi, lai aiz, aizstāvētu savas intereses. Un to nevar noteikti atrisināt ar investīciju aizsardzību, jo ar korupciju ir jācīnās citādi šķiet, bet nu, tā ir, bija viena no uh, problēmām, kur mēs konstatējām, kas ir viens no šķēršļiem, vēl bez birokrātiskajiem šķēršļiem. Un Mēs tikāmies arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un arotbiedrību pārstāvjiem. Vismaz tāda ir mūsu, delega, tāds ir mūsu delegācija uh, pamatprincips. Mēs cenšamies iegūt vēl arī citu priekšstatu tiekoties ar uh, cilvēktiesību aizstāvjiem. Un viņi runāja par iespējām brīvi izteikties un arī uh, par pulcēšanās brīvību. Un jāsaka, ka ir pozitīvas tendences. Tīkoties ar arotbiedrību pārstāvjiem bija vēl viens jautājums, proti arī par šo ilgspējas sadaļu. Protams, ka ir um, šāda te um, vēlme nodrošināt ilgspēju. Un arotbiedrība sabiedrība ir um, nosūtījusi attiecīgu vēstuli valdībai ka vajadzētu parakstīt šīs astoņas galvenās normas, tā skaitā arī arotbiedrību tiesības. Un, eh, ja runa par ilgspējības sadaļu, tad eh, pagaidām par to ir panākta vienošanās, bet ir skaidrs, ka mm, viss tiks noslēgts tikai tad, ja tiks panākta vienošanās par pilnīgi visiem punktiem. Taču uz pašreizējo laiku ir panākta vienošanās arī par šīm astoņām galvenajām brīvībām. Mūsu monitoringa grupa, protams, arī piedalīsies un sāks domāt par uh, īstenošanas jautājumiem un par to, uh, kā vajadzētu novērot īstenošanu. Trešais punkts uh, - tirgus ekonomikas status. Man šķiet ārkārtīgi interesanti, ka uh, ekonomikas uh, komitejas uh, priekšsēdētājs no komunistiskās partijas mūs aicināja atzīt tirgus ekonomikas statusu. Pirms 20 gadiem kaut ko tādu būtu ļoti grūti iedomāties, bet, eh, nu, realitāte ir šāda un attiecības ir mainījušās. Protams, mēs pie tā vēl atgriezīsimies un vēl diskutēsim arī komitejā par šo jautājumu. Tātad eh, vajag noskaidrot, kāda tieši šo tirgus ekonomikas statusu varētu piešķirt un jo īpaši te runa par Vietnamas pievienošanās līgumu. Um, Ķīna savā līgumā ar PTO 15. Mm, pāntā ir paredzējusi, ka uh, automātiski tas ir sasaistāms ar tirgus ekonomikas statusu. Un, protams, mums ir jāskatās arī uz to, kādi varianti mums ir. Mums vajadzētu diskutēt uh, lai panāktu vienotu nostāju gan politiskā, gan juridiskā ziņā. Labi, tad līdz ar to šis darba kārtības punkts uh, ir slēgts. Neredzu, ka kāds vēl vēlētos runāt. Labi. Tad uh, tagad uh, sestais darba kārtības punkts. Un šeit ir runa par iespējām <clears throat> privātajā sektorā, tad, tad privātais sektors un attīstība. Mēs šeit gatavojam atzinumu attīstības komitejai. Šeit ir daudz eh, dažādu būtisku jautājumu, kas eh, saistās ar eh, tirniecību. Vispirms došu vārdu mūsu atzinumu sagatavotājai Sančesai Kaldentei kundzei. Gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. El sektor privādo está jugando un rol, kas kresi. Mēs redzam pēdējo gadu laikā, ka privātais sektors attīstības jomā spēlē zin lielāku e, lomu. Privātā nozare paredzēt arī papildus fondi, ir valsts privātā partnerība. Līdz to mēs vēlamies šeit sadarboties ar privāto sektoru attīstības eh, jomā, jāņem vērā Lisabonas līguma 28. pāns, kā arī starptautiskās saistības, kādas ir pieņemtas eh, attīstības efektivitātes jomā. Uh, Tad jāņem arī vērā privātā sektora daudzveidība. Šeit mēs runājām par uh, multinacionālām kompānijām, par kooperatīviem tam līdzīgi. Tāpat laikā nozarēn, privātā nozarēniem visiem ir iespējas sniegt savu ieguldījumu attīstībai. Eiropas Savienības komerciālajai politikai ir arī, protams, jārespektē attīstības valstu telpa, jādos MVU, kooperatīviem operatīva attīstība, jāstiprina MVU ko, um, kapacitāte, dzīvības cīņā, cīnoties pret uh, korupciju un nelegālu finansēm, kas bieži vien finansē terorismu, cilvēku tirdzniecību, kā arī uh, jāraug, kādā veidā mēs varam kontrolēt arī pārtiks cenu um, svārstības. Šie ir galvenie elementi, lai varētu nodrošināt vietēju ilgspējīgu attīstību Eiropas Savienībai. Ar savu tirdzniecības politiku ir jāveicina laba pārvaldība ar saistošu uh, satvaru, lai arī Eiropas Savienība būtu atbildīga par savām aktivitātēm trešajā valstī. Arī citi elementi, kas attiec uz dzīvumu līdzesību, vīdes aizsardzību, piegļu sociālajai aizsardzībai, medikamentiem, pārtikas nozarei, tad mums komiteja jārunā vienotā no saskanīgā balsī sadarbojoties ar attīstības komiteju. Es domāju, ka tādēļ mēs varētu sasniegt savu mērķi. Paldies, un tagad došu vārdu ēnu referentiem Štīrkungs. Chairman, and thank you to our colleague Lola Sanchez for uh, introducing the. Paldies par to, ka mūs iepazīstināt ar šo jautājumu. Tas ir ļoti svarīgi šai komitejai un arī atbildīgai komitejas ir attīstības komiteja. Šogad Mēs noslēdzam darbu tūkstošgadus attīstības mērķiem un uzsākam ilgspējīgos mērķus, bet, nu, cīņa ir tā pati - izskaust galējo nabadzību. Tagad mēs zinām, ka, jā, oficiālā attīstības atbalsts būs svarīgs, bet nebūs pietiekams. Mums ir jārada arī citi veidi, kā apkarot nabadzību. Privātā sektora loma šeit ir īpaši jāizceļ, jāapzinās. Eiropas parlamentā mēs to izcēlām pagājušajā gadā, kad ar lielu atbalstu no visām politiskajām grupām mēs pieņemām rezolūciju par jauno attīstības satvaru, kur atzinām to, cik svarīgu lomu spēlē privātais sektors šajā kontekstā arī, protams, jāmin, cik pozitīvu lomu var arī spēlēt tirdzniecība, lai varētu sasniegt uh, ilgspējīgās attīstības mērķus. Privātais sektors nodrošina 90% darba vietas jaunatīstības valstīs. Tas ir īpaši jāmin. Piekrīt arī šeit referentē par to, ka mums arī ir jānošķir uh, dažāda veida privātā sektora dalībnieki un īpaši jākoncentrēs mazo vidējo uzņēmumu atbalstu, jo šie uzņēmumi spēlē fundamentālu lomu, jo tieši šie uzņēmumi rada darba vietas un atbalsta ilgspējīgu attīstību tālāk. Runājot par citiem konkrētiem uh, um, teksta priekšlikumiem, uh, referenta priekšlikumā. Ir daži jautājumi, kur ETP grupa noteikti arī runās par sarkanajām līnijām. Par eh, spēcīgiem importa tarifiem izskatās, ka interkomiteja vārdojumā būs spēcīgāks akcents uz eh, to, kā tirzniecība var veicināt attīstību Tad ir arī vēl citi jautājumi, kas noteikti minēju jāmin, piemēram, ja runājam par darba tiesībām, arī par uh, privātā sektora atbildību. Izmantojot privātās uh, valsts partnerības, uh, to visu var noteikti veicināt un stiprināt, bet nu šeit vēlreiz jābūt ļoti piesardzīgiem, nevajadzētu izmantot tādu vārdojumu, uh, kas norādītu, ka vienkārši ir uh, jāuzlabo šī praksa, bet arī tad, kā to darīt. Kā teica arī referente, jāveicina investīcijas uh, vietējās mikro uh, izmērā, uh, vietējos mikro uzņēmumos. Piekrītu arī viņas sacītajām par to, cik svarīgi ir veicināt labu pārvaldību un par to, kādu lomu šeit varētu spēlēt Eiropas Savienības sadarbībā ar partnerības valstīm, lai varētu izveidot uh, efektīvas institūcijas, jo šīs institūcijas arī ir pamats uh, draudzīgai uzņēmumam draudzīgai vidēji uzņēmumiem, privātiem sektoram, un kas, protams, pēc tam veicina arī visu valsts attīstību. Mums ir nepieciešama atbildīgākā pārvaldība. Te pielikšu punktu. Es vēlējos uh, tikai šo īpaši izcelt. Tas ir ļoti būtiski ETP grupai. Šajā atzinumā tātad tirzniecība ir noteikti jāizceļ kā viens no svarīgākajiem elementiem, lai sasniegtu SDG, par ko tiks panākt vienošanās no samitā septembrī. Paldies! Thanks a lot, Imā! Gracias, presidente.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 Eh, uzskatu, ka jā, mēs varēsim vienoties, lai pēc tam sniegtu savu ieguldījumu, panākt pēc iespējas plašāku konsensusu. Es varu pilnībā piekrist jautājumam par uh, to, kur runāja arī referente, lai privātais sektors pēc iespējas vairāk arī piedalītos attīstības eh, darbā bet nu, te ir ļoti svarīga labākā uh, reglamentācija, labākies, labāks noteikumu satvers, piedalītos arī privātie uzņēmumi, zinu, aktīvāk, tālāk runājot par uh, politisko saskanību Eiropas Savienībai. Ir jābūt frontes pirmajās līnijās, sadarbībā ar partneru valstīm, privātajā sektorā, ņemot vērā arī tagad dažādas uh, budžeta ierobežojumus, sadarbības politikās, ir ļoti svarīgi izveidot stratēģisku aliansi starp uh, privātu to un valsts naudu. Mūsu mērķis ir uh, sniegt atbalstu mazāk attīstītajām valstīm, kā arī palīdzēt uzņēmumiem būt efektīvākiem savā darbībā. Līdz ar to es domāju, ka ir nepieciešams vairāk noteikumu tiesību aktu, lai skaidri definētu, kāda ir privātās nozares loma, nepieciešams būs kriteriji, labāk arī jādefinē, kā aktīvāk var iesaistīties privātais sektors. Jāapsakrot skaidri, kā mūsu mērķos ir jābūt projekti, spēkt projektu īstenošanu, respektējot cilvēku tiesības, bet iespējas lielāku caurskatāmību. Un kā tas, ko vēlamies, ir uzlabot uh, cilvēku dzīves kvalitāti. Bet tagad par dažiem elementiem, kas, manuprāt, nav pietiekami izcēlti šajā atzinumā. jānorāda, kāda veida izaugsmēs vēlamies veicināt šajās valstīs, un tā ir iekļaujoša izaugsme, tas ir fundamentāls elements. Tirdzniecības nolīgumi, investīcija nolīgumi. Tie nedrīkst apdraudēt piekļuvi vispāriem pakalpojumiem, veselību, enerģiju un tam līdzīgi. Treškārt, Mūsuprāt, būtu svārīgi arī izveidot uzņēmumu reģistru. Eiropas Savienības uzņēmumu reģistru, kas īsteno šo sadarbību attīstībai. Lai zinātu pēc iespējas caurskatāmāk, kurš kādus projekts īsteno, lai varētu izsekot šo projektu īstenošanai, un arī patērētājs varētu pieņemt uh, pareizos lēmumus kā patērētājs. Tad nevis tikai kādi pakalpojumi, bet kā tie tiek arī sniegti. Kad runā par cilvēktiesībām, tad svarīgi runāt arī par sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību. Nevaram aizmirst, ka tieši mazāk attīstītajās valstīs tās ir sievietes, kas visvairāk cieši Līdz ar to ar attīstības politikas starpniecību mēs varam stiprināt dzimumu līdztiesību, lai nonāktu pie perfektas līdztiesības. Eh, el, eh, mi, mi colega del, del Grupo Popular respecto a que no. Un ko teica arī kolēģis no ETP? Nevajadzētu pārskatīt esošos nolīgumus, bet es atkal domāju, ka vajadzētu pārskatīt. Mums ir jāvar izvērtēt kā mēs varētu šiem dažādiem nolīgumiem uzlabot šo cilvēku dzīvi. Las eh, condiciones. Y por último, creo. Tad mums ir jāveic šī analīze. Un jāuzstājas uzņēmums sociālo atbildību. Sadarbība ar uh, pilsoniskās sabiedrības veicina vietējo uz, uzņēmumu attīstību, privātā sektora attīstību, valsts attīstību, tas veicina Eiropas Savienības attīstību. Neaizmirsīsim, ka šeit mēs runājam par uh, palīdzību attīstībai. Uzņēmumiem jābūt efektīviem, tad, nu, šī nozīmē ieziru sinerģija, izaugsma un attīstība. Es atkārtojam šeit brīnišķīgs pamats, lai to darītu. Par to varam panākt vienošanos. Un būtu liederīgi arī tiešām īstenot šo iniciatīvu, ļoti skaidri pateikt, ko mēs gribam. Es domāju, ka Vietnamas vizīte arī jau ir ļoti labs piemērs šim visam. Thank you, uh, Mr. Chairman, very briefly. Paldies, tagad Zāfērdēl kungs. Paldies, priekšādē, pavisam īsi. Es atbalstu un arī mana politiskā grupa atbalsta jaunus veidus, inovatīvus veidus, kā mēs varētu paraudzīties uz attīstības politiku kopumā. Galvenokārt runa ir par to, kā mēs varētu mainīt uh, tradicionālus instrumentus, piemēram, finanšu palīdzību, pārvēršot to jaunos instrumentos eh, tirsniecībai un arī privās sektora iesaistē. Man būtu daži komentāri, kas, eh, zināmā mērā, sasaucas ar šo ziņojumu, bet daži no tiem varbūt runā eh, pret šo ziņojumu. Vispirms es vēlos teikt, ka tā kā mēs esam tirsniecības komiteja, tad mums ir jāuzsver privātā sektora un tirsniecības nozīme attīstības politikas ietvaros, eh, kas var ļautu gūt eh, panākums ekonomiskās attīstības jomā šajās valstīs, jo tas var radīt eh, darba vietas un ieņēmumus cilvēkiem. Tas pavisam skaidri jāuzsver. Otrakārt, specifiskāk runājot par importa tarifiem, es domāju, ka tas nav nekas jauns. Mēs par to diskutējām runājot par brīvās tirsniecības nolīgumiem, mēs varam lieliski saprast to, ka um, jaunatiesības valstīm ir tiesības ieviest uh, noteiktus uh, ievadmojas tarifus, lai attīstītu uh, vietējās nozars, bet šiem ievad tarifiem ir jābūt ļoti specifiskiem un ierobežotiem laikā. Un tiem vajadzētu attiekties tikai un vienīgi uz vismazāk attīstītajām valstīm. jo uh, spēcīgāki ievadmojas tarifi varētu būt kaitīgi ilgtermiņā. Mums nevajadzētu pieļaut ko tādu. Treškārt, mums ir programma palīdzība apmaiņā pret tirsniecību. Es domāju, ka arī, ar, ar, arī tas būtu jāierakst šajā dokumentā, jo tā ir ārkārtīgi svarīga iniciatīva, kuras galvenās prioritātes ir uh, veicināt uh, attiecības uh, starp uzņēmējiem. Nevajadzētu aizmirst par šo īpašo programmu. Un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi par uzņēmē, uzņēmēju kopīgo sociālo atbildību. Es domāju, ka visi piekritīs, ka Eiropas Savienības uzņēmumiem ir jābūt atbildīgiem. Uh, Bet no otras puses man ir šaubas par to, vai um, pareizais veids, kā to panākt, būtu ieviest saistošs uh, pasākums uh, šajā dokumentā, un es nedomāju, ka tas mums dos cerētos rezultātus. Es domāju, ka ir citi veidi, kā mēs varam veicināt uh, uzņēmumu atbildības uzņemšanos, nu vismaz tā, lai tas neradītu papildus slogu birokrātisko slogu un arī finansiālo slogu Eiropas uzņēmumiem. Es domāju, ka arī tas būtu jāuzsver dokumentā. Mēs esam sagatavojuši vairākus grozījumus, kas iet šajā virzienā, un es domāju, ka mums izdosies vienoties ar atzinumu sagatavotāju. Tas arī būtu viss no manas puses. Paldies, un tagad liberāļu vārdā Desarnes kundze. Paldies. Es domāju, ka tas ir uh, ziņojums, kas tiek sagatavots īstajā laikā un mums ir jādomā par privāto sektoru un attīstību. Vispirms jau tāpēc, ka mūsu publiskā palīdzība ir nepieciešama, bet tā noteikti nekļūs lielāka. Es domāju, gluži otrādi, ņemot vērā budžeta grūtības, kādās ir nonākušas dalībās, tā būs arvien mazāka. Uh, Un mums noteikti būs eh, jāstrādā arī pie tūkstošu gadus attīstības eh, mērķiem. Vispirms ir jāsaprot, kāpēc tie nav tikuši sasniegti. Pirms mēs sagatavojam jaunus mērķus turpmākajiem gadiem, vispirms ir jāsaprot, kāpēc tā ir noticis. Es domāju, ka mēs varētu apsvērt iespējas eh, īstenot cita veida kopīgu ražošanu, jo visa veida uh, mm, publiskā palīdzība, kas ir e, tikus sniegta, e, tā ir devus e, rezultāts. Jā, mums ir jāatbalsta mazie un vidēji uzņēmumi, mums ir jāatbalsta privātā sektora attīstība, mums ir jāpalīdz infrastruktūras jomā, transporta jomā, enerģētikas jomā, strādājot pie investīciju jautājumu, finansējumu jautājumu, ilgspējīgas resursu pārvaldes Tāpēc es, būtu, es domāju, ka būtu vērtīgi īstenot partnerības starp Eiropas Savienības uzņēmumiem un uzņēmumiem šajās attīstības valstīs. Vēl kas, par ko būtu jāpadomā. Gadiem ilgi mēs ar publiskiem līdzekļiem finansējam virkni projektu uh, jaunatīstības valstīs. Ja mēs paraugamies, piemēram, uz Ķīnu, kas finansē, uh, piemēram, tāds projekts kā slimnīcas celtniecība bet uh, apmaiņā pret to kaut kas uh, tiek arī prasīts. Proti, viņi uzsāks slimnīcu, bet pieprasīs arī uzcelt uh, tiltu vai ceļu vai ko citu. Es domāju, ka mums ir jādomā par jaunu veidu partnerību, kas uh, būtu ieguvums uh, abām pusēm, gan Eiropas Savienībai, gan arī jaunatīstības valstīm. Lielas paldies! Kēlērs kundze. Paldies! Ja es vēlētos pateikties atzinam sagatavotājai, un mēs kopumā varam piekrist šim ziņojumam, jo arī mēs uzskatām, ka privātajam sektoram būtu svarīga loma spēlējama attīstībā, bet nevajadzētu to novērtēt pārāk augstu, jo tas nevar atrisināt visas problēmas. Es domāju, ka privātais sektors var dot savu pienesumu tikai tad, ja viss ir saskaņā ar noregulējumu un attiecīgo kontroli. Ne tikai, bet arī runājot par nodokļiem, jo izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir milzīga problēma šajās valstīs, un mums ir jānodrošina tas, ka privātais sektors tik tiešām maksā nodokļus, lai šos projektus varētu īstenot. Arī e, bieži vien nācies redzēt e, jaunatīstīs valstīs to, ka ir Eiropas Savienības uzņēmumi, kuriem Eiropas Savienībā ir ļoti pozitīvs tēls, ka viņi ir e, ļoti godīgi, ievēro visus ekoloģijas noteikumus, bet tad, kad šie uzņēmumi strādā ārpus Eiropas Savienības, uzvod, tie uzvedas pavisam citādi. Tāpēc mums vajadzētu panākt to, ka šie Eiropas uzņēmumi pieturās pie pamatprincipiem arī cilvēktiesību jomā un tā tālāk un tā joprojām, tad, kad tie strādā citu vietu pasaulē. Mums, kā likumdevējiem, protams, ir jāspēlē sava loma, un mēs nevaram pieņemt likums eh, dalību šo valstu eh, vietā, bet ir eh, joms, ko mēs varam ietekmēt, piemēram, tirsniecības nolīgumos, arī nolīgumu dažādās sadaļās un arī investīciju instrumentu jomā ir nepieciešams uh, uzlikt par pienākumu uh, sagatavot uh, ziņojums par dalībvalsts darbību katrā valstī. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ir nepieciešami arī OECD kontaktpunkti, um, pie kuriem mēs varētu vērsties, lai sniegt iesniegt savas sūdzības, un mums ir jāuzlabo arī uzraudzības eh, mehānismi, lai redzētu, kā tiek ievērotas starptautiskās darba organizācijas konvencijas. Es um, vēlētos arī um, teikt, ka mums vajadzētu runāt par šiem um, ehm, ISDS kas palīdz daudz ko panākt. Katrā ziņā mēs pateicamies referentē par paveikto darbu. Paldies, un tagad Rūbīgi kungs. Jā, liels paldies. Es domāju, ka šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs arī eh, Dohas eh, raundam. Es domāju, ka starptautiskās eh, tirzniecības organizācijas ietvaros, runājot par eh, attīstības raundu šī te palīdzība apmaiņā pret tirzniecību ir ārkārtīgi svarīga un tirzniecības atvieglošana ir viens no mm, efektīvākajiem atbalsta pasākumiem. Tāpēc es domāju, ka mums uh, ir ļoti svarīgi norādīt uz to, ka um, uh, Ženēvā tik tiešām tiek panākts progress un līdz um, ka, e, šī PTO, ka šis PTO rauns tik tiešām dod rezultātus, un no šī viedokļa ir ārkārtīgi svarīgi e, strādāt pie nodokļu, e, pie ievedmuitas samazināšanas, jo muitas tarifi tiek ļaunprātīgi izmantoti un tos izmanto tikai neliela grupa. Mums būtu eh, jādomā par to, ka tas ir viens no instrumentiem, kas ir ļoti svarīgs šīm valstīm. Paldies, un tagad vārds eh, komisijas pārstāvim, kas ir atbildīgs par šo jautājumu. Eh, paldies, es pārstāvu attiecīgo nodaļu ģenerāla sekretariātā, ģenerāla direktorātā. Jā, mēs lielā mērā piekrītam šiem sagatavotajiem atzinumam un arī tiem viedokļiem, kas izskanēja šodien par to, ka privātajam sektoram ir arvien lielāka loma attīstības jomā, jo īpaši jāpatur prātā tas, ka tas rada jaunas darba vietas. Pagājušajā gadā mēs pieņēmām komunikē, kurā tika izklāstīti ļoti skaidri principi un kritēriji par Eiropas Savienības atbalstu uh, privātā sektora attīstībai un arī uh, par to, kā mums vajadzētu censties kopā ar privāto sektoru sasniegt šos mēķus. Un tas papildi, uh, papildina starptautiskās palīdzības efektivitātes principus. Mm. Es vēlos uzsvērt, ka 208. pāns ir ārkārtīgi nozīmīgs un ja mēs vēlamies nodrošināt politikas konsekvenci attīstībai. Svarīgi, manuprāt, ir pieminēt arī, ka privātā sektora loma pašreizējās sarunās eh, par finansējumu attīstībai un uh, laika posmu 2015. Eh, gadam ir ārkārtīgi svarīga. Kas attiecas uz referents komentāriem šodien, tad es lielā mērā piekrītu tam, kas izskanēja, un tas ir uh, lielā mērā saskaņā ar mūsu komunikē un lieliski aptver šos aspektus. Vēlos uzsvērt to, ka privātais, privātajā sektorā ir ļoti atšķirīgi spēlētāji, un mēs milzīgu uzmanību pievēršam labai pārvaldībai. Cilvēktiesības arī ir mūsu programmu uzmanības punktā. Tālāk, kas attiecas uz Eiropas Savienības pašreizējo praksi, kas varbūt nav bijusi pietiekami efektīva, tam mēs nevaram piekrist. Principi, kas ir atzinumā un kas ir arī komunikē, ir mūsu politikas pamatā, un šie principi tiek ievēroti. Un eh, vienā no eh, ziņojumiem mums mm, nav bijuši šādas ziņas par caurskatāmības trūkumu. Tālāk, kas attiecas uz tirzniecības politiku, tad tā lieliski var attīstīt, eh, atbalstīt attīstību, kā jau tas izskanēja. Kas attiecas uz vienošanos, tad jā, ik, lai ik viena vienošanās būtu veiksmīga, mums ir jāņem vērā partneru mērķi, un attiecīgo valstu pārstāv var aizsargāt jūtīgākās nozars, eh, ir jādomā par mērķiem, un viens no veidiem ir uzturēt spēcīgus importa tārīfus, bet tas ir jāskata katrā gadījumā atsevišķi un eh, pie tā jāstrādā balstoties uz ietekmes novērtējumu rezultātiem. Ilgspējīgas attīstības sadaļas eh, sistemātiski tiek iekļautas tirzniecības nolīgumos. Tātad īsumā šī joma ārkārtīgi eh, kļūst arvien nozīmīgāk, un mēs priecājamies par diskusijām Eiropas parlamentā. Mēs ņemsim vērā to, ka privātā sektora loma um, pieaug, un um, mēs to ņemsim vērā turpmākajās programmās līdz 2020 gadam. Un mēs, protams, ņemsim vērā šodienas diskusijās izskanējušos argumentus. Lielas paldies! Lielas paldies, un tagad vārds eh, referentē noslēguma komentāriem. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los compañeros por sus comentarios. Paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās Mēs uh, gaidīsim tagad uh, jūsu uh, grozījumus un mēģināsim izstrādāt kompromisus. Eiropas komisijas pārstāvim vēlētos uh, teikt, ka revīzijas palāta iestājas par caurdzamību un par šādu jautājumu izskatīšanu dažādos pētījumos, un tāpēc arī mēs iekļāvām šādus jautājumus mūsu atzinumā. Tas būtu viss. Es vēlētos pateikties visiem par uh, um, savu ieguldījumu un cerams, ka mēs varēsim sagatavot uh, tādu atzinumu, kam visi arī piekritīs. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 8. mājas, pulkstens 12. dienā. Balsosim 28. mājā. Tas nozīmē, ka mums vēl būs, uh, nu cerams, ka mums būs pietiekami daudz laika pēc TTIP balsojuma. Uh, Tagad pievērsīsimies septītajam darba kārtības punktam, un tas ir uh, ikgadējais ziņojums par subsidiaritāti un proporcionalitāti. Došu vārdu mūsu referentam Barēlī kungam, lūdzu. Grācija, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Izaicinājumi, kas norāda uz subsidiarās principiem, ka tas ir jauna, jauna dimensija, ir jārod uh, lielāks līdzsvars starp uh, lielākām uh, kopienas kompetencēm un lai arī pilsoņiem būtu lielāka kontrola un ietekme pār pieņemtajiem lēmumiem. 2013. gada ziņojums, uz kur nāca klajā Eiropas komisija, nerunā par subsidiaritātes principu tīdzniecības politikā tādējādi, tā liek saprast, ka Tā ir tikai vienīgi ekskluzīva kopienas kompetence. Taču mēs vēlamies minēt uh, šo jautājumu un piedāvāt sekojošu pārdojumu, uh, pārdomu uh, risinājumus. Tātad mums ir šodien jāizvēlas cita pieeja. Ir jāskata visas politiskās paradigmas, kas ir mūsu rīcībā, tā skaitā subsidiaritātes princips. Otrā lieta Subsidiaritātes princips ir transversāls elements visām Eiropas Savienības politikām, tā skaitā arī tiesniecības politikā un noslēgumā nelīdzsvarots eh, sabiedrības konsultāciju instrumentu izmantošanu, ietekmes novērtējumu izmantošana ir eh, um, visai redzama un aktuāla komisijas dienestos. Tātad uh, ir nopietni jāanalizē šī situācija. Ja pilsoņi nevar analizēt šīs politikas, tad uh, pilsoņi vēl vairāk attālināsies no Eiropas Savienības politikām, no pašas Eiropas Savienības. Pilsoņi, pilsoniskās sabiedrības vēlas plašāku dialogu informācijas telpu ar institūcijām. Manuprāt, šīs ir galvenais subsidiartāts izaicinājums, kas mums ir jārisina. Tad, nu, arī tādējādi pavisam īsi jūs iepazīstināšu ar dažiem uh, apsvērumiem. Uh, Kas ir manā ziņojumā par 13. gada subsidiaritāti īpaši uzsveršu piecus punktus. Pirmā punkta - subsidiaritātes loma starptautiskajās uh, attiecībās um, ar Eiropas Savienības nolīgumiem, ko tās slēdz ar trešajām valstīm. Subsidiaritātes princips, kas tiek um, arī īstenots kādu. Uh, tiek slēgti starptautiskie līgumi, kuriem ir tieši ietekmi uz nacionālo līmeni. Līdz ar to arī tur nacionālā līmenī ir jāizsakās. Ja pat Lisabonas līgumā Eiropas Savienībai tagad ir ekskluzīva kompetence tirdzniecības politikā, tomēr vēl ir arī visai liela neskaidrība. Tāda, kā tirdzniecības nolīgumā tiek paredzēti tādi noteikumi, kas tikai vienīgi neatiec ekskluzīvi uz tiešām ārvalstu investīcijām, piemēram, nolīguma ar Singapūru un Kanādu. Ir arī tā saucamā pelēkā zona, kur var rasties kompetenču konflikti, mūsuprāt. Ir steidzama nepieciešamība ieviest skaidrību, jo īpaši e, nozerēs kā enerģētika. Vēl, vienā, vēl viens aspekts attiecas uz garantiju vai uh, lāmas samērības ieviešana, kā, tas, kā to norāda nolīgums ar Dienvidu Koreju. Otrā lieta attiec uz makrofinanciālo palīdzību. Tas ir ļoti svarīgs ārvalstu, uh, ārlietu politikas instruments, vairāk nekā tiesniecības politikas instruments. Mēs konkrēti neredzam, kā darbojas uh, šīs atbalsts Mums ir jāizvērtē, vai mūsu priekšlikumi tik tiešām var būt liederīgi partneru valstī, kurai vēlamies palīdzēt. Protams, pēc akurātas eksante analīzes ar Eiropas parlamenta kontroli jāizvērtē fondu izmantošana. Tad for, for more uh, princips, kas tika pieņemts, lai atbalstītu vidus jūras dienvidu valsts arābu pavasara laikā jāpārskata arī tas, kādā veidā tiek veikts arī tiesnesības nolīguma ex ante ietekmes novērtējums. Diemžēl bieži vien ietekmes novērtējumi pārāk, pārāk optimistiski vai pat nerealistiski. Tādējādi arī šeit vēlos pieskarties tītip sarunām, kuru sāka 2013. gadā. Skaidrs, ka šādam partnerības nolīgumam ir ārkārtīgi liels politiskais spēks lai stiprinātu arī šīs transatlantiskās attiecības ar Eiropas Savienību un ASV, bet vai mēs esam pārliecināti, ka šīs līgums tiešām nāks par labu pilsoņiem un uzņēmumiem? Mēs esam pārliecināti, ka visi mēs gūsim labumu no šī līguma, ne tikai lielie uzņēmumi. Atbildi ir nē, mēs nevaram par to būt droši, jo sārunas tika uzsāktas balsoties uz prognozēm, kur nevar nedz aprēķināt eh, nedz izmērīt komisijas eh, piedāvāto metodi. Tādēļ šajā gadījumā vairāk nekā jebkad agrāk uzmanības un subsidiaritātes princips ir jāievēro komisijas sarunās. Bieži vien arī ietekmi uz vīdi, uz sociālo sfēru, ekonomiku, uh, arī netiek uh, uh, izvērtēta sarunu laikā. Arī par uh, šo būtu jārunā jau sarunu sākuma stadijā, lai varētu saprast tieši, kāda būs mūsu turpmāko noslēgto nolīgumu ietekme. Un tālāk SDS. Mēs redzam, ka šeit ir kompetenci konflikts starp Eiropas komisiju un dalību valstu. Um, tiesu institūcijām. Arī tītipu uh, sakarā arī šī starptautiskā strīdu izšķiršana ir jāanalizē un noslēgumā. Man ļoti uh, svarīgs jautājums, kas ir subsidiaritātes centrās un pārliecināts, ka katrs no mums šeit Eiropas parlamentā strādā uh, lai pildītu vēlētāju uzticēto mandātu, lai, lai ievērotu Eiropas Savienības un pilsoņu intereses aizstāvētu tās, tad jautājums, kādēļ, tad, kad runājam par subsidiaritāti, bieži vien mēs nedzirdam pilsoņu balsis ir jāiesaistā pilsoņi Eiropas Savienības lēmpieņemšanas procesos, tā izskaitā arī tirdzniecības politikā. Es uzskatu, ka tas tiešām ir ļoti nopietnas subsidiaritātes izaicinājums. Pilsoņiem ir jāsaņem vairāk informācijas, jātiek vairāk iesaistītiem lēmumu pieņemšanas procesā, jo īpaši, kad runa ir par potenciālu um, sekām uz viņu interesēm. Šodien ļoti daudz dažādi instrumenti, lai iesaistītu pilsoņus, To arī mēs darām, un šis elements nevar tikt novērtēts par zēmu. Nepietiek tikai sabiedrisko konsultāciju, kā to izmanto Eiropas komisija, jo tas negarantē līdzvērtīgu līdzdalību. Ja Brīselēs lēmumi būs pēc iespējas tuvāki mūsu pilsoņiem, tad šie lēmumi būs noteikti efektīvāki, ilgspējīgāki, konkrētāk pozitīvāki. Ņemot vērā visus šos apsvērums, es piedāvāju sekojošo. Tad balstoties uz ietekmes novērtējumu, kas izvērtēja juri de facto visas procedūras, izvērš šo sabiedriskās konsultācijas, kas tiešām būtu nozīmīgs atspoguļotu Eiropas Savienības realitāti, piemēram, lai sabiedriskā konsultācija arī piemērotu tādu uh, sistēmu, kāda ir padomē, tad šī dubultais vairākums, tad arī tiesnesis politika varētu būt efektīva, kā tas ir noteikts līgumos. Lai uh, tur arī tiktu atspoguļota uh, vietējā šī lokālā dimensija, lai pilsoņi tiktu iesaistīti sabiedriskajās konsultācijās. Šis izaicinājums var likties sarežģīts, taču neaizmirsīsim, ka mums, kā Eiropas parlamentam, ir jāspēj arī pāredzēt nākotnes problēmas. Uh, subsidiaritātes pārvaldība efektīvā veidā noteikti būtu svarīgs eh, elements, kas ir NATO Eiropas Savienība. Liels paldies! Gaidu jūsu komentārus. Paldies! Paldies! Tagad es došu vārdu ānu referentiem. Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de fazer breves considerações a este relatório do colega. Roskungs. Um, paldies, man tikai daži punkti par šo Borelī kungu ziņojumu. Pirmkārtām mēs varam kopumā piekrist viņa mm, ieteikumiem. Mēs arī piekrītam viņa tikko uh, uzsvērtajam attiecībā uz subsidiritātes problēmu. Taču subsidiritātes jautājums nav pārāk būtisks, ja runa par tirsniecības politiku. Uh, Galu galā šeit ir runa par ekskluzīvu Eiropas Savienības kompetenci saskaņā ar līgumu. Šeit ir runa par kopienas politiku. Mēs piekrītam, ka ir daži izņēmumi. Makrofinanciālā palīdzība trešajām valstīm, kas tiek sniegta līdz uh, eh, 212. un tāpat arī ir daži no substitātes un proporcionalitātes principiem. Ir skaidrs, ka šie jautājumi ir būtiski, un šeit ir jānodrošina atbilstība. Runājot par makrofinanciālo palīdzību, es piekrītu, ka ir vajadzīgi tālāki eksante ietekmes izvērtējumi, jo īpaši, ja mēs saskaramies ar tādām situācijām, kad makrofinanciālā palīdzība ir jānodrošina steidzamā kārtā. Es gribētu arī uzsvērt, cik būtiski ir nodrošināt institucionālo līdzsvaru Eiropas Savienībā pašreizējā situācijā, jo īpaši ir runa par mūsu pašreizējo tirdzniecības politiku. Šis institucionālais līdzsvars ir ļoti būtisks, un šeit es uzsveru, ka tas būtu līdzsvars starp dalību valstīm un Eiropas Savienības institūcijām. Šādā gadījumā tā, tā ir kopienas kompetence kopš Romas līgumiem, un to arī vajadzētu tā atstāt. Dankeschön, Herr Leichtfried. Paldies, Leichtfrīda kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī referentiem par līdz šim paveikto darbu. Eh, tas ir patiešām interesanti, un es daļēji varu arī jūs teiktam piekrist, jo īpaši, ja runa par ietekmes izvērtējumu problēmām, mēs jūtam, ka mēs dažkārt saskaramies ar neobjektivitāti Šeit parādās arī jautājums par strīdiem par kompetenci starp Eiropas Savienību un dalību valstīm. Šeit arī varētu panākt uzlabošanos, jo īpaši ir runa par konkrētiem nolīkumiem. Par ilgspējīguma ietekmes izvērtējumu 5. pantā mēs to varētu uztvert pozitīvi, taču mēs principā iesniegsim vēl dažus grozījumus, lai nodrošinātu labā harmoniju tekstā. Es gribētu kopumā izteikt arī vispārī, vispārīgs komentārus par subsidiritāti. Man šķiet, ka subsidiritāte nodar tad, ja uh, jautājums var atrisināt tādā veidā, kur uh, to ir visvienkāršāk darīt. Un, ja runa, teiksim, par ārpolitiku un tirniecības politiku un to tādu salīdzinājumu, tad šķiet, ka Eiropas Savienība ir tāda kā supervara, bet uh, tirzniecības politikā, bet ārpolitikā Eiropas Savienība šķiet kā tāds rūķītis. Un es uzskatu, ka ārpolitikā arī nevajadzētu paredzēt šādus izņēmumus. Nu, nevar teikt, ka dalību valstīs visu atrisināt ir daudz vienkāršāk, un kad reģionos, ja tas tiktu risināts, tad būtu vēl labāk. Tam es nevaru piekrist. Mm. Ja runa par valstu un investoru strīdiem, tad eh, šeit mums ir jāskatās, kur to visu varētu labāk risināt un kur būtu izmaksas mazākas, bet es nepiekrītu tam, ka katra dalībvalsts varēs to regulēt kā pati. Es domāju, ka mums ir vajadzīga spēcīgāka Eiropas Savienība, un iespējams, ka visa šī situācija ir attīstījusies uz priekšu, un mm, situācija ir daudz atšķirīgāka no tās, ko vēlējās Māmstrēms kundze. Es domāju, ka tādi tīri reģionāli risinājumi vai tīri uh, vienas valsts risinājumi tirzniecības politikā nebūtu pareizie. Taču jums ir taisnība, ka pilsoņus vajadzētu iesaistīt, viņus vajadzētu informēt, taču tas nenozīmē, ka tas būtu jādara viens nacionāls valsts ietveros. Ja es runāju par ISDS, tad es ne, neuzstājos šeit Austrijas vārdā, es uzstājos arī Franču, Bēļu un citu vārdā. Īsnībā mēs esam viena valsts, un to mums arī vajadzētu saprast. Šeit mūsu viedokļi mazliet atšķiras, bet eh, kopumā uzskatu, ka jūsu ziņojums ir diezgan labi izdevies. Paldies! Tad šķiet, ka vairāk ēna referenti nav ieradušies. Oh, excuse me, so Marīķa is not communicated. Uh, es atvainojos, Marīķa nav manā sarakstā, bet lūdzu dod jums vārdu. Paldies priekšādātā, jā, esmu Āna referenti mūsu grupā un esmu klāt. Gribēju piebilst pāris komentāru mm, tam, ko kolēģi jau minēja. Domāju, ka mums vajadzētu precizēt, par ko īsti mēs šeit runājam. Substatāts iedziens bieži vien tiek politizēts. Ja runa par tirzniecību, tad ir daudz veidi, kā pilsoņu un nacionālajie parlamenti var ietekmēt ministrus. Tad, kad ministri uzņem šos punktus darbu kārtībā, var arī pieņem lēmums padomē. Šeit Eiropas parlamentā mēs arī esam iesaistīti šajā darbā, jo mēs pārstāvam uh, dažādu politisko nokrāsu pilsoņus visā Eiropas Savienībā. Uh, Man ir vajadzīgs precizējums attiecībās to, ko īsti nozīmē proporcionatāts jēdziens. Mums vajadzētu atzīt, ka mēs strādājam kopā Eiropā, ja runa par tiesniecības politiku un sarunu vešanu ar trešajām valstīm. Tas dod mums eh, lielākas eh, rīcības iespējas un tas eh, nāk mums par labu. Mm, nav tāds dalībvalsts, kas varētu nonākt pie līdzīgiem sarunu rezultātiem, ja tā vestu sarunas viena pati ar kādu no trešajām valstīm. Tad ir atsauce uz uh, divpusējiem um, garantiju pantiem um, vai drošības klauzulām. Es īsti nezinu, kas tas ir. Vai tas pastāv jau Lisabonas līgumā, vai arī jūs paredzat šeit kādus papildu pasākumus? Kas tad ir šie safeguard vai uh, drošības panti. Tāpat arī tekstā ir atsauce uz iestādēm, kas pieņem lēmumus par tirdzniecību. Domāju, ka šeit būtu ļoti skaidri noteikt, ka um, bieži vien šīs sarunas ir ļoti politizētas, bet beigās tas ir juridisks jautājums, jo padome komisija var lūgt Eiropas tiesai nolēmumu, ja pastāv neskaidrības vai arī strīdi starp šīm institūcijām. Tāpēc es domāju, ka būtu ļoti skaidri nošķirt eh, juridisko no politiskā. Ir bijuši arī daudz komentāri par ietekmes izvērtējumiem teksta projektā. Uzskatu, ka būtu ļoti būtiski paskatīties, eh, kur komisija paļājas uz saviem pētījumiem un kur tā pasūta neatkarīgus pētījumus no universitātēm visā Eiropā. Domāju, ka būtu sarežģīti prasīt, lai tam visam būtu uh, politisks redzējums. Ir dažādi pētījumi, ir jāsaprot, par ko īsti mēs šeit runājam. Tāpat arī ir jāpaskatās uz mūsu iepriekšējo pieredzi ar tirdzniecības nolīkumiem. Uh, Tiesniecības izvērtēšana nevienmēr ir viennozīmīga, mums ir jāņem vērā dažādi faktori. Nekad mēs nevaram simtprocentīgi visus šos faktorus iekļaut kādā pētījumā. No zinātniskā viedokļa tas nav iespējams, bet mums ir mūsu pieredze, un es domāju, ka ASV ir guvusi labumu no pasaules tirdzniecības, un arī tas būtu jāņem vērā. Vēl divas lietas atsauce uz principu vairāk par vairāk, more for more, eh, reference eh, jau runāja savā uzrunā par to. Tirdzniecības politika ir daļa no, arī daļa no Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas. Finanšu palīdzība ir jāskata plašākā kontekstā, un es uzskatu, ka šeit ir jāparedz arī atbildīguma jēdzieni, taču tas nav tikai tirniecības jautājums. Tāpat arī atsauce uz to, ka ir jānodrošina lielāka līdzdalība un ir jāsadarbojas ar iesaistītajām pusēm. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs mērķis. Mēs redzam, ka mēs ļoti daudz ko gaidām no tirdzniecības sarunu uzstākšanas, un šeit, protams, mēs sagaidām arī caurdzamību. Es domāju, ka mums vajadzētu arī paskatīties, kā mēs to visu īstenosim. Ja mums ir ļoti atšķirīgas eh, cerības attiecībās to, ko mēs gribam sasniegt, attiecībās budžetu un personālu, tad mums ir jāsaprot, kas tad būs eh, paveicams, ko mēs varēsim izdarīt. Varbūt eh, referents arī varētu pateikt, ka tiks piešķirts finansējums, lai šī kapacitāte varētu tik nodrošināta. Paldies! Vai no goja ir ieradies kāds ēnu referents? Ēnu referents nav klāt, es varētu izteikt īsus komentārus. Paldies, Buhnerkungs, lūdzu. Vispirms es vēlētos pateikties referentam, jo īpaši attiecībā uz to, ka dalību valstīs vajadzētu nodrošināt lielāku atklātību un izpratnes veicināšanu. Uh, Mūsu politiskajai grupai mēs uzskatām, ka ideja par subsidētāti un proporcionalitāti iekļaut to tirdzniecības politikā ir pārāk riskanti. Mēs priecājamies, ka eh, referents eh, paļaujas arī uz pētījumiem, jo šādā veidā mēs varētu ietekmēt mūsu darbu tirdzniecības politikā. Taču otrā un trešā pārda argumentācija man nešķiet pārliecinoša. Referents jau netieši uz to norādīja. Mēs vēlamies, lai vispirms Eiropas tiesa nāktu klajā ar nolēmumu par kompetencēm attiecībā uz investīciju politiku Eiropas Savienībā, kas e, tiek paredzēts Lisabonas līkumā. Un šis nolēms ir jāsagaida pirms mēs vispār varēsim sākt piemērot subsidiritāti. Mums vajadzētu skaidri noteikt, ka līgumos subsidiritāte ir uh, vispārējais princips, un tas ir jāizmanto arī tad, kad kompetences jau ir noregulētas. Uzskatu, ka līguma ir jālasa tā, ka mēs varam uh, skatīt katru uh, jautājumu un situāciju atsevišķi. Mums varbūt vajadzētu to visu vēlreiz papētīt. 4. un 5. pantā un 2. pantā pēdējā teikumā mēs uh, attiecībā uz šo samērīgumu argumentāciju varam piekrist. Un mēs gribētu ar grozījumiem šo tematu vēl vairāk konkretizēt un precizēt. Sestā pantā redakcija arī ir atbalstāma, taču es neuzskatu, ka mums vajadzētu e, substrāta un proporcionalitāti šeit skatīt tik šaurā nozīmē. Paldies, tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Willst du noch, Helmut? Helmut, vai tev vēl bija kas sakāms? Es gribēju vienkārši uh, ļaut, lai Aina referenti izsakās pirmie. Man pašam būtu arī divi punkti, ko es vēlējos paust. Tad, tad papildināt iepriekšējo kolēģi teikto. Pirmkārt, es uzskatu, ka ir pareizi, ka subsidiaritāte tiek eh, skaidri noteikta kā princips līgumos. Mums vajadzētu skaidri saprast, kur tirdzniecības politikā mēs iejaucamies Eiropas Savienības kompetencē un kur mēs vēlamies, lai šī tirdzniecības politika ietekmētu ekonomisko un sociālo attīstību dalību valstīs. Šeit dalību valstīm ir jādod iespēja vēlreiz pārbaudīt, ko īsti šī tirdzniecības politika nozīmē un uh, kāda ir tās ietekme. Šeit varu piekrist daudz kolēģi teiktajam. Es arī uzskatu, ka referents ir izvēlējies ļoti interesantu pieeju, taču es vēlētos vēl papildus piebilst, ka tā kā viņš runā par makrofinanciālo palīdzību un par makrofinanciālas palīdzības īstenošanu, mēs redzam, ka šiem apsvērumiem ir ietekme uz dalību valstīm, bet tas nav ticis ņemts vērā. Mēs esam redzējuši, ka tirzniecības politika ir reāli ietekmējusi situāciju dalību valstīs. Un domāju, ka šeit referentam vajadzētu mazliet skaidrāk un precīzāk parādīt, kur viņš vēlas ieviest konkrēts mehānisms attiecībā uz uh, līgumā iekļautajiem nosacījumiem. Un vai viņš arī norāda, ka mums ir vajadzīgi līguma grozījumi? Tātad ir jāskatās šis uh, subsidiotātes princips un kā tas ir ietekmējis reālo uh, ekonomiku. Domāju, ka to vēlreiz vajadzētu pārbaudīt. Es labprāt piedalītos tālāk darbā pie šī ziņojuma. Tagad eh, komisijas pārstāvim Braunam vārds. Paldies, labrīt! Sākumā komisijas vārdā es gribētu pateikties referentam, ainu referentiem un deputātiem par izteiktajiem komentāriem par ziņojuma projektu. Man ir komentāri, ko es gribētu iedalīt eh, divās grupās. Pirmā kārtām subsidāts jēdziens un pēc tam ietekmes izvērtējums. Kā mēs visi zinām, subsidātas princips ir ierakstīts līgumā un līgums paskaidro, kur un kā eh, šis eh, subsidētas princips ir piemērojams. Juridiskā komiteja izskata šo ziņojumu, un šo ziņojumu ir sagatavojusi komisija, kas analizē substitūtātas principa piemērošanu. Tātad te nav runa par ziņojumu, kas pētītu jomas, kur subsidēti vajadzētu vai nevajadzētu piemērot. Attiecībā uz uh, subsidētas uh, īpatnībām tirzniecības politikas uh, aspektā. Kā jau deputāti pieminēja, tirzniecība ir Eiropas Savienības ekskluzīvā kompetencē. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka subsidētas princips kā tāds nav piemērojams. Un tam ir ļoti labi iemesli. Laifrīda kungs šeit pieminēja vienu no šiem iemesliem, proti Eiropas Savienība ir tieši atbildīga par tirdzniecību ja ir paredzēta tāpēc, ka mēs nevarēsim visu pārvaldīt, ja vienai dalību valstī būs viena nostāja par tarifu liberalizāciju, kamēr citai dalību valstī pilnīgi cita. Tieši tāpēc ir vajadzīga šī ekskluzīvā kompetence, un tāpēc arī substridātas princips netiek piemērots eh, šajā ekskluzīvās kompetences jomā. Jūs noteikti arī zināsiet, ka komisija ir lūgusi sagatavot eh, atzinumu Eiropas Savienības tiesai par šo līdzsvaru starp dalību valstīm un Eiropas Savienību, lai šos punktus varētu precizēt. Domāju, ka vajadzētu arī pieminēt to, kā pastāv starptautēji saiknes starp tirniecības politiku un dalību valstu kompetencēm. Ir skaidri jānosaka, ka, ka tirniecības politika paredz ietvaru, ir dažādi noteikumi, par kuriem tiek vestas sarunas starptautiskā mērogā, un Piemēram, šeit eh, ziņojuma trešajā pāntā ir teikts, ka šādā veidā netiek apdraudētas dalībvalstu kompetences noteikt savu eh, veselības vai vides politiku. Un eh, investoru valstu strīdu gadījumos nekādā veidā netiek ietekmēta uh, tiesu jurisdikcijas spriest lietas saskaņā ar dalībvalstu tiesībām. Man ir arī pāris vārdu par ietekmes izvērtējumiem. Komisijas ziņojums, pie kura strādā juridiskā komiteja, piemin ietekmes izvērtējumus, taču tur ir teikts, ka tiek analizēta substitūtāte ietekmes izvērtējuma kontekstā. Tātad šeit nav runa par ziņojumu, uh, kur būtu apspriest ietekmes izvērtējumu vispārējā ietekme. Tieši tāpēc arī par to nevajadzētu šeit runāt. Man ir arī pāris komentāru par ietekmes izvērtējumiem kopumā. Pirmkārt, vajadzētu skaidri pateikt, un tas ir ļoti konkrēti piektais pants. Komisijas ex ante ietekmes izvērtējums ietver ekonomiskos, sociālos un vides uh, ietekmes izvērtējumus, un kopš 2011. gada te ir iekļauti arī cilvēktiesību aspekti. Mēs saprotam, ka pašlaik notiek debates par ietekmes izvērtējumiem, taču komisija uzskata, ka uh, ietekmes izvērtējumiem ir ļoti skaidra un pamatota ietekme. Ilgspējīgie ietekmes izvērtējumi tiek veikti sarunu gaitā un turpinās. Tie ir ļoti noderīgi un vairāki deputāti jau to pieminēja. Tirzniecības politikā tiem ir tāda plaša un visaptveroša ietekme. Noslēgumā es gribētu teikt, ka komisija ir pilnībā apņēmusies turpināt savas pašreizējās attiecības ar pilsonisko sabiedrību, un komisija ir ieguldījusi ļoti liels pūliņus, lai uh, pietuvinot, pietuvinātos pilsoņiem, lai informētu par tiesniecības politikas aspektiem, un turpinās arī to darīt. Paldies! Paldies, un tagad došu vārdu referentam, lai viņš mm, izteiks tos noslēguma vārdus. Paldies, priekšsēdētāji, vispirms vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās. Es um, tagad saprotu ka es uzsāku, jā, varbūt esmu sācis jaunu procesu vēl neizzinātā teritorijā. Es, protams, esmu piefiksējis visus komentārus. Nu, tādas daļējas atbildes uz uh, izskanējušo es vērtēju savu izvērtējumu balsoties uz divām lietām. Vispirms sabiedriskā konsultācija. Bieži vien esmu uh, redzējis, kā komisija organizē uh, sabiedrības konsultāciju un apstiprina to, apstiprina to uh, ja arī šai konsultācijai piedalījušās tikai divas vai trīs dalība valsts ar ļoti maz um, dalībniekiem. Es uzskatu, ka šīs nav pietiekams pamats, uz kā balstīties. Mans priekšlikums ir arī paplašināt šo uh, dalību. Apstiprināt tikai tās sabiedriskās konsultācijas, kur pēc iespējas vairāk ir uh, piedalījušies pilsoņi, kas varētu būt risinājums. Otrs uh, jautājums par samērību, drošības klauzulām. Protams, ka es piekrītu tam, ka tiesniecības politikas kompetencēm ir jābūt Eiropas līmenī, lai Eiropas Savienībā līdz ar to būtu arī lielāks svars salīdzinot, piemēram, ar uh, dalību valstu divpusējām tiesnesības politikām, bet es arī redzu, ka 28 dalību valstīs situācijas ir ļoti atšķirīgas, jo valstis ir ļoti atšķirīgas. Tādējādi iespēja, ka dalību valsts varētu aktivē, aktivizēt uh, drošības klauzulas, tad daļai arī varētu grozīt Eiropas Savienības politikas, lai vienkārši dalību valsts varētu saglabāt savu tirgus spēt specifiku, un es domāju, ka tas būtu ļoti vēlams. Bet, nu jā, protams, mums vēl būs iespēja arī apmainīties uh, ar viedokļiem arī vēlāk, un liels paldies visiem par interesi. Liels paldies! Grozējums var iesniegt līdz 20. maijam, pulksten 12. Un tagad devītais punkts darba kārtībā, jo, kā jau teicu, mēs mainījām kārtību, un tagad ir slavenais klonēšanas jautājums. Dažkārt man šķiet, ka būtu nepieciešama klonēšanas sistēma deputātiem, bet, nu, pagaidām tāda nav tikus attīstīta. Un mūsu eksperts klonēšanas jautājumos Judi, Judi Kirton Dārlinga. Liels paldies! Es domāju, ka mums būtu jābūt ļoti piesardzīgiem ar šādu veidu tehnoloģijām, jo mēs tomēr vēlamies būt neaizstājami. Um, šī ir otrā reize, kad mēs runājam par šo jautājumu. Es vēlētos pateikties visiem par pienesumu un grozījumiem, kas tikuši iesniegti. Tā kā jau iepriekšējā komitejas uh, sanāksmēm diskusijās uh, es runāju eh, par šo jautājumu pēc būtības, tad es runāšu par 15 grozījumiem, kurus deputāti ir iesnieguši. Un galvenokārt šī grozījuma attiecas uz diezgan plašiem jautājumiem. Es vēlos eh, runāt par šiem aspektiem. Vispirms par šo aizliegumu raksturu daži piedāvāja, lai tas būtu um, nevis pagaidu, bet ilgstošs aizliegums, un, ja es pareizi saprotu, tad to atbalsta arī vairāk deputātu vadošajā komitejā, jeb atbildīgajā komitejā, tāpēc es labprāt dzirdētu uh, ēnu referentu viedokli par šo jautājumu. S un D svarīgi ir paturēt pārskatīšanas klauzulu, neatkarīgi no tā, kādu veidu aizliegumu mēs ieviešam, tāpēc, lai varētu arī nākotnē izvērtēt situāciju. Otrs svarīgais jautājums ir um, juridiskais uh, formāts šim priekšlikumam. Daudzi vēlētos, uh, lai tā, bū, tā būtu regula, nevis direktīva. Arī uh, kolēģi strādā pie šī jautājuma, un es domāju, ka mums nebūtu nekādu iebildumu iestrādāt šos grozījumus atzinumā, bet būtu svarīgi dzirdēt jūsu viedokli. Un treškārt ir aptvērums. Dažos grozījumos ir ierosināts paplašināt to sarakstu, uh, kurā ir dzīvnieki, uz kuriem attiec šis noteikums. Jo īpaši, kas attiec uz reproduktīvo materiālu, ir svarīgi paturēt prātā, ka vīdes aizsardzības komiteja īpašu uzmanību pievērš šim punktam, tāpēc, ka mums ir jādomā arī dzīvnieku labturību un sabiedrības morāls apsvērumiem. Mēs nevēlamies vainot signālu eh, neproporcionāli sagatavojot savu eh, atzinumu, tāpēc es domāju, ka būtu svarīgi dzirdēt. Es domāju, ka 48. grozījums, Žado kunga grozījums varētu būt pamats tam. Visbeidzot par izsakojamību. Uh, ALDE, FDD un GOE ēnu referentu viedoklis te būtu svarīgs. Izsekojamība mm, attiecībā uz tirsniecības partneriem nebūtu iespējama Eiropas Savienības likumdošanā, bet mēs varētu strādāt pie kopīga formulējuma, lai sasaistītu šīs bāžas ar uh, sarunām par tirsniecības nolīgumiem un arī eh, sarunām PTO un redzēsim, kur to varētu izstrādāt atzinumā un dokumentu tekstā kopumā. Tātad šīs ir četras galvenās jomas, par kurām ir iesniegti grozījumi. Eh, nu, tāds, tā tad ir mans viedoklis par šiem grozījumiem. Mums ir paredzēts arī ēnu referentu tikšanās nākamajā nedēļā, un es ar prieku uzklausīšu jūs komentārus un ar prieku eh, strādāšu sadarbības gaisotnē tieši tāpat kā iepriekš, tātad par kompromisiem. Tagad vārds ēnu referentēm vispirms Fīziskungam. Liels paldies priekšsēdētājiem! Es vēlējos pateikties eh, mūsu atzinumu sagatavotāju par paveikto darbu. Mums vienmēr bijis lieliski sadarbība strādājot kopā. Es biju vēlēšana uzraudzības delegācijā Nigērijā un mani aizstāja kolēģis, kas izklāstīja man viedokli, bet man šķiet, ka atzinums kopumā ir labi sagatavots, tas atbilst mūsu prasībām, tāpēc es domāju, ka nebūs grūti piekrist jūsu piedāvātajiem. Es ceru, ka mums izdosies sastrādāties tikpat konstruktīvi, kā. Ka iepriekš. Man būtu viens grozījums, viens grozījums, lai mainītu juridisko instrumentu, tātad no direktīvas pāriet uz regulu. To vēlas arī Agri un NB koordinātori. Būtu pareizi, ja Eiropas Savienībai būtu vienota integrēta pieeja jo tad mums izdotos izvairīties no ieviešanas atšķirībām, kas attiecīgi kropļotu tirgu un negatīvi ietekmētu mūsu tirsniecību ar trešām valstīm. Ado Patričēlo arī iesniedza grozījumu, ar kur nav nekāda problēma. Tālāk, kas attiec uz grozījumam, kurus iesnieguši citas politiskās grupas, neesmu ar tiem detalizētāk iepazinies, bet var teikt sekojošo. Uh, Es piekrītu tam, ka mēs pieprasam viens un tos pašus noteikumus, ko pieprasam no saviem ražotājiem, arī attiecībā uz trešo valstu ražotājiem. Es domāju, ka šajā punktā mēs visi varam piekrist, un es domāju, ka būtu loģiski sagatavot tādu likumdošanu, kura būtu realistiska un kuru mēs varam ievērot. Un tāpēc es vēlētos, lai komisijas pārstāv mums uh, sniegt savu viedokli par izsekojamības sistēmas uh, ieviešanas iespējām uh, klonētiem dzīvniekiem, reproduktīvajam materiālam, jo, manuprāt, nav nekādas jēgas ievies noteikums, kurus mēs nevarēsim uh, īstenot. Tāpēc es vēlētos um, varbūt detalizētāk runāt par to koordinātāru sanāksmē. Paldies tagad Rīsas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Es jau iepriekšējā viedokļu apmaiņā pirms eh, vairāk nekā mēneša pateicos sazinam sagatavotājai un eh, kā vidas eh, aizsardzības komitejas loceklis varēja piedalīties arī šajās diskusijās kopā ar Agri un Envī locekļiem. Mēs ļoti daudz ko dzirdējām. Bieži vien šie izteikumi bija ārkārtīgi emocionāli un ārkārtīgi radikāli pieeja, kur aizstāv abi uh, referenti atbildīgajā komitejā, tāpēc es pateicos Kirtans Dārlings kundzei par līdzsvarotu atziņām, kas tiek sagatavot šajā komitejā. Arī ar saviem grozījumiem es centīšos to panākt, bet es vēlētos arī, lai tiktu aizsargāt trīs punkti, kas ir svarīgi liberāļiem. Proti, aizliegums ir pagaidu, tas uh, vairs nepa, neparādās šajā te uh, um, pamatdokumentā. Um, tehnoloģija šobrīd nedarbojas, tā uh, rada ciešanas, patiesas ciešanas dzīvniekiem. Un Mēs eh, vēlamies, lai šis aizliegums būtu pagaidu rakstura. Un arī mēs, mums ir svarīgs eh, izņēmums attiecībā uz klonēšanu, kas tiek īstenota eh, pētniecības nolūkā, piemēram, lai aizsargātu retas sugas vai arī veiktu pētniecību attiecībā uz jaunu medikamentu izstrādāšanu. Trešais princips ārkārtīgi svarīgs mūsu uh, komisijai ir ir saistīts ar um, Pasaules veselības organizācijas noteikumiem. Tālāk, kas attiec uz šo te priekšlikumu, attiecināt aizliegumu arī attiecībā uz visiem pēcnācējiem. No 42. līdz 46. grozījumam es piedāvāju attiecināt to uz pirmās paudzes pēcnācējiem. Nu, ļoti žēl, ka cits starpā uh, komisija savā sākotnējā priekšlikumā uh, ir atteikusies no debatēm par pēcnācējiem, jo visās šajās diskusijās mēs saprotam, ka galvenās, galvenokārt debats koncentrē tieši uz šo jautājumu par pēcnācējiem. Uh, Vēl viens eh, punkts. Eh, man nav nekāda iebilduma pret EPP ehm, grozījumiem, proti, ka mēs pārējām no direktīvas uz regulu vai arī attiecinām to uz citām dzīvnieku sugām ehm, arī ārpus Eiropas Savienības. Ja mēs turpinām status quo, ehm, nu, Tas katrā ziņā ir tas, ko komisija vēlas, un, un 2010. gada komunikē parlamentam un padomē tas arī parādījās. Šī status quo nepalīdz mums um, tuvināt mūsu nostājas. Komisija norāda, ka um, Šobrīd tiek veikts pētījums par izsakojumību, to īsteno uh, lauksaimniecības ģenerāldirektorāts. Vai šai, šā pētījuma rezultāti būs publiskoti pirms mūsu balsām, kas, manuprāt, notiks jūlijā? Un otrs jautājums, vai jūsuprāt šī etiķetēšana ir iespējama, ja marķēšana ir iespējama? Un pavisam nesenā uzklausīšanā es dzirdēju ka būtu grūti īstenot e, šādu marķēšanu. Ja komisija sākotnēji uzskatīja, ka tas ir iespējams, ja 2010. gadā komisija uzskatīja, ka tas ir iespējams, un šobrīd uzskata, ka tas būtu neproporcionāli un to nav iespējams īstenot. Mēs visi lieliski saprotam, uh, ka vajadzētu izvairīties no tā, ka pieņemot lēmumus, mēs uzsākam tādu kā tirsniecības karu ar trešajām valstīm, bet liberāļu nostāja ir tāda, ka par spīti dažiem iebildumiem mūsuprāt ir pilnīgi, ir pilnīgi nepieļaujami tas, ka mēs samazinām savus standārtus šajā gadījumā. Paldies! Liels paldies! Un tagad Zahra Dilkungs. Paldies priekšstādātājs uzstājos mūsu ēnu eh, referenta Piehkunga vārtā. Mēs, kā ECR, esam iesnieguši vienu grozījumu, kas aicina Eiropas parlamentu noraidīt šo priekšlikumu. Mūsu bažas drīzāk ir saistīts ar tirzniecības apsvērumiem, te ir trīs aspekti. Mēs uzskatām, ka šis priekšlikums apdraudētu mūsu divpusējās tirzniecības sarunas un radīt problēmas, jo īpaši ar ASV un Merkosur um, valstīm, kur pavisam brīvi notiek tirsniecība ar klonētiem dzīvniekiem. Otrkārt, vairāk Eiropas Savienības tirsniecības partneri jau ir pauduši savas bažas ar savietojumību, ar um, um, Pasaules tirsniecības organizācijas partneriem Un visbeidzot, par marķēšanu un testēšanu. Ja izsakojamība, izsakojamība varētu izmaksāt ļoti dārgi Eiropas lauksaimniekiem un, uh, kas attiec uz testēšanu, tad mēs uh, neesam pārliecināti, ka šobrīd ir testi, kas ļautu uh, nošķirt klonētus dzīvniekus no neklonētiem dzīvniekiem un attiecīgi viņu produktus. Un mēs um, esam pārliecināti, ka ir nepieciešama likumdošana, kas nodrošinātu, ka um, nav iespējams laist tirgu klonētu produkciju. Tāpēc mēs domājam, ka šis te, um, šī te likumdošana drīzāk dotu negatīvu signālu pētniecībai Eiropā un varbūt arī um, neļautu investoriem apsvērt iespējas darboties Eiropas Savienībā, tāpēc mēs piedāvājam no, noraidīt šo priekšlikumu. Paldies, tagad Mīlērs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzstājos mūsu Andra referents Leonārs uh, eh, Forenses vārdā. Vispirms es vēlētos pateikties uh, eh, atzinam sagatavotāju par darbu, kas iet pareizajā virzienā, kas uh, mūsuprāt ir nepieciešams par šo jautājumu. Vēlos norādīt uz galvenajiem elementiem, kas mūsuprāt būtu jāieraksta dokumentā, lai, un kā jau mēs to izklāstam arī savos grozīmēs, mēs uzskatām, ka ir nepieciešama marķēšana, jo daudz uh, valsts ārpus Eiropas Savienības jau izmanto šo tehnoloģiju. Ir nepieciešama obligāta marķēšana, jo pretējā gadījumā nav iespējams izsakot uh, klonētiem dzīvniekiem un dzīvnieku pēcnācējiem. Tā kā šis ir ārkārtīgi jūtīgs jautājums, jo īpaši šobrīd, jo mēs vedam sarunas arī ar, par tīti, par ASV, kas ļauj klonēt dzīvniekus pārtiks ražošanai. Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir to, kā garantēt mūsu standartus un piesardzības principu ievērošanu. Es vēlētos arī teikt, ka mēs eh, novērtējam referentu paveikto darbu. Mēs um, ceram, ka šo atzinumu izdosies uzlabot. Paldies! Liels paldies! Un tagad Bigī kundze. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlējos tikai um, uzdot kolēģiem sekojošu jautājumu. Tātad. Eh, um, vai mēs uh, vēlamies uh, patērēt nedrošas produktus, jo statistikas īsti nav par šiem klonētajiem dzīvniekiem viņu gaļu, vai jautājums, vai mēs vēlētos ēst viņu gaļu. Varbūt pēc 15-20 gadiem būs šie pētījumi, bet, nu, kur tad mēs būsim, jo klons ir cita dzīvnieka kopija. Uh, Varbūt, jā, ka šīs dzīvnieks dos arī vairāk uh, um, gaļas un pienu. Es, šīs sist, bet šī sistēma ir jāparedz, jāparedz uzticama un pāredzama, lai visi dzīvnieki tad arī sniegtu vienu un to pašu gaļas un um, vilnas daudz, bet kāda atšķirība ir starp dzīvnieku un automašīnu tādā gadījumā, ja mēs uh, tikai pievēršamies šim jautājumam tikai no ekonomiskā viedokļa. Es domāju, tur ir daudz vēl neizskatītu jautājumu. Un es domāju, ka te ir ļoti daudz savu satraukumu, jo arī šeit klonēšanas procesā ir ļoti daudz ciešanu, daudzi dzīvnieki iet arī bojā klonēšanas procesā, un, protams, vēl ir arī jautājums par biodaudzveidību un arī par ģenētiskām izmaiņām. Komisijas priekšlikums neko nesaka, piemēram, par pēcnācējiem. Vai mēs uh, varam uh, dzīvniekus pakļaut tādām ciešanām, vai mēs vēlamies šādus produktus Eiropā, es saku nē. Jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz klonēto dzīvnieku uh, dzīv, šiem produktiem, bet arī par viņu labturību ļoti daudz iemesli, ētiski veselības iemesli arī, jo mēs nezinām, kādi ir šo preču tieša ietekme Līdz ar to izsakojamība nav vienkārši nepieciešama, bet fundamentāli svarīga. Arī par TTIP runājot, šis noteikti būs jautājums, kas būs jāskata, lai ņemt vērā arī patērētā interesi. Šeit tiesību akti Eiropas līmenī ir būtiski, jo nacionālajā likumdošanā nevis tiek atrisināts. Eiropas komisijas priekšlikums ir vērš, tas droši vien kalpo TTIP. Tiek teikt, ka TTIP nebūs ietekme uz uh, Eiropas likumdošanu, bet mēs jau tagad mainām savus likumus. Dankeschön, un es gebe der Kommission das Wort Herrn. Paldies, un tagad uh, komisijas vārdā uh, vārds Vilkungam. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, tātad vairākas lietas, kuras esmu piefiksējis, arī par aptvērumu. Daži vārdi tagad par darbības jomu, kad komisija izstrādāja savu priekšlikumu. Mēs neņemam vērā visas dzīvnieku sugas, Eh, kur tehnoloģijas vēl nav komerciāli pieejamas. Eh, mēs aprobežojamies ar tām dzīvnieku sugām, kur, eh, par kurām mums ir praktiski elementi, praktiski informācija. Tad par pēcnācējiem. Tagad mēs runājam tikai vienīgi par klonētiem dzīvniekiem, kādēļ paplašinām aptvērumu iekļaujam arī pēcnācējus. Mm, tad bija jāņem vērā arī dzīvnieku labturība, eh, par to runāja arī EFSA. Uz šo balstījām savu priekšlikumu. Mēs uzskatām, kā klonu pēcnācēji eh, tiek eh, iegūt, piemēram, ar mākslīgo apsēklošanu, tātad tradicionālām metodēm, tad eh, arī tas viss ir jāpamato ar ētiskiem apsvērumiem. Tad mums arī bija satraukums par aptvērumu paplašināšanu, iekļaujot tur pēcnācējus. Tālāk. Daži vārdi par drošību, par nekaitīgumu, par ko, minē, par ko runāja pēdējā runātāja. EFSA ir secinājusi, ka klonēšana nav pārtiks nekaitīguma jautājums. Tad vēl jautājums par izsekojamību. Arī šeit piefiksēju vairākus un dažādus viedokļus, jo īpaši Rīs kundze runāja par desmitā gada komisijas nostāju un mūsu nostāju, so, nostāju šodien. Kopš desmitā gada esam veikuši ietekmes novērtējumu. Tas bija pamats mūsu priekšlikumiem, kādus iesniedzām klonēšanas jomā. Tad, nu, šis uh, ietekmes novērtējums skatīja iespēju marķēt uh, arī pēcnācēju pēcnācējs gadījumā, un tad arī izvērtējām uh, to no samērības viedokļa, šo marķējumu uzskatījām par pārāk uh, dārgu, un tas rada pārāk lielu slogu. Rīsku un atsaucās uz pētījumu, kādu veids pašlaik Eiropas komisija. Jā, tas ir pareizi. Mēs tagad pēta, um, pētām uh, proporcionātātes testa trūkumus, ņemot vērā arī lielās izmaksas. Komisija uzsākusi savu izmeklēšanu, pētījumu, lai to visu pārbaudītu. Pētījums tiks noslēgts 2015. gada oktobrī. Tādējādi šķiet esmu atbildējis uz uh, lielāko daļu jautājumu, bet par juridiskiem jautājumiem tad es neiedziļināšos. Lielas paldies! Thanks a lot and um, thanks. Paldies Paldies visiem man referentiem. Es domāju, ka mums ir ļoti labs pamats plašam kompromis, kompromisam. Es domāju, ka ar referents sanāksmēs mēs noteikti par daudz jautājumiem vienosimies nākamnedēļ. Paldies kolēģiem par to, ka norādījāt, kādi ir jūsu prioritārie jautājumi, lai mēs labāk varētu sagatavot ēnu referentu sanāksmi. Izņemot tad vienu grupu, es tomēr domāju, kā mēs varam vienoties par kompromisu, kādā veidā grozīt komisijas priekšlikumu. Liels paldies par jūsu komentāriem, un tad gaidīšu nākamnedēļ diskusijas. Paldies, atgādināšu, ka mums, protams, ir jāpieturās pie tirsniecības komitejas kompetences. Līdz ar to Balsojums 8. maijā. And now we are coming to point 9, the original point 8. Tātad, 8. punkts par uh, ģerovskām norādēm ne uh, lauksensības produktiem. Ģeogrāfiskas izcelsmes norāžu aizsardzība iespējamā attiecināšana uz nelauksaimnieciskiem produktiem. Ir dalība valstīm, kurām jau ir noteikumi šai jomā, lai izsvērētu tātad uh, Eiropas Savienības regulu. Lūdzu, vārds Maskas kundzei. Jā, paldies! Paldies, uh, ka mm, mainījāt darba kārtības punktu kārtību. Tas bija svarīgi, jo bija citā komitejā. Es vēlos pateikties jums um, kolēģi par sadarbību ar referentiem darbā pie šī atzinuma, jo tiešām atmosfēra bija konstruktīva. Tas man liek arī domāt, ka nākamajā plenāra sesijā jūnijā būs jau iespējams arī balsot par šo atzinumu. Kā mēs jau to norādījām arī iepriekšējā komitejas sanāksmē, Šīs ir atzinums, kas ir jāizstrādā mūsu komitejai, jāiesniedz jūri komitejai, kas ir tātad atbildīga komiteja par šo failu. Esmu mēģinājusi šeit apkopot indikācijas, komentārus, kas izskanēja um, pēdējo iepriekšējo diskusiju laikā, bet nu arī tad jau mēs redzējām visai lielu atbalstu un gatavību atbalstīt šo iespēju paplašināt arī geogrāfiskās izaugsmas norādes un attiecināt tās arī uz lauksaimniecības produktiem. Tādējādi ievadvārdos tikai minēšu galvenos atzinuma punktus. Uzskatu, ka tie noteikti ir arī tie, kas ir visaktuālākie mūsu komitejai. ļoti svarīgi uzsvērt to, ka ad hoc likumdošana būtu šajā jomā ļoti liederīga, jo tā um, nodrošinātu patērētāju aizsardzību, gan arī uzlabotu preču eh, tecamību, gan arī garantētu vienlīdzīgu konkurenci. Otrakārt dalību valstīm ir jāsadā, lai vienotos par politisku līgumu, par politisku vienošanos, lai sniegtu tehniski iespēju vienoties par to, kā paplašināt geogrāfisko izcēlšanu aizsardzības norādes un piemērot tās arī citiem produktiem. Esam uzsvēruši vienu um, problēmu, kas izskanēja diskusiju laikā nepieciešamība pēc tā, ka šiem mehānismiem jābūt pēc iespējas efektīvākiem, taču jā, tiem nevajadzētu radīt nec uh, ekonomisku, nec birokrātisku slogu, ņemot vērā, ka galvenie um, labums saņēmēji ir patērētāji un ražotāji. Tālāk esam arī norādījuši uz to, ka aktuālai aizsardzības standārti būtu jāizvēlas kā pamatstandārti turpmākajam darbam. Mēs nevaram atļauties tagad apšaubīt esošos aizsardzības līmeņus, uh, vēl neskaidrs nākotnes vārdā. Geogrāfisko izcelšanu izcēl aizsardzības norādes lauksaimniecības produktiem varētu būt arī paraugs, lai to izmantotu ne lauksaimniecības produktu jomā. Šai sistēmai jābūt koordinētai tas varētu arī palīdzēt Eiropas Savienībai, vedot divpusējas sarunas ar partnervalstīm un to atzīt arī um, iekļaut sārunu fāzē. Tad būtu nepieciešama iekšējā saskaņa, konsekvence, Eh, iekļaujot šos jautājumus arī daudzpusējās sarunās, jo ir ļoti grūti būt uzticamiem eh, partneriem un trešajām valstīm, ja mēs paši Eiropas Savienībā iekšēnē neesam vienojušies par šo jautājumu. Šī iemesla dēļ ļoti svarīgi, lai Eiropas komisija darītu spiedienu uz katru dalību valsti, eh, lai tās, kas vēl to nav izdarījuši, ratificētu arī Lisabons protokolu par šo jautājumu ļoti būtiski, lai Eiropas komisija iekļautu arī sādaļu pār intelektuālā īpašuma aizsardzību sarunās, kas notiek pašlaik un arī nākotnes sarunās, lai varētu atvēlēt nepieciešamo uzmanību geogrāfiskās izcelsmes aizsardzības norādēm gan lauksainīcības produktu jomā, gan arī plašākā jomā. Tā vismaz mēs ceram. Eksnova aizsardzības sistēma Eiropas Savienībā būtu krietni labāka nekā dažu, dažādu nacionālo sistēmu harmonizācija, jo tas arī mazinātu šīs atšķirības, kas pastāv starp dalību valstīm. Un visbeidzot ļoti būtiski, lai arī uh, komisijas jaunās izniecības stratēģijas uh, sakarā arī uh, svarīga loma tiktu atvērēta geogrāfiskās izcelsmes norādes eh, jautājumiem. Nu, lūk, šie ir mani ievadvārdi, ceru uz plašu atbalstu šim atzinumam. Paldies, tagad eh, par uztukungs eh, mm, tautas patīk grupsēnu referents. Paldies, priekšsēdētāji, referents kundz, godētie kolēģi. Man kolēģe. Um, nav varējis ierasties. Viņa man lūdza nodot savus komentārus. Viņa ļoti daudz strādājas pie šī dosie. Es nolasīšu viņas deklarāciju. Vispirms viņa vēlas apsveikt Moskvas kundzi par viņas atzinumu, ieguldīto darbu, par eventuālu geogrāfiskās izcelsmes norēžu aizsardzību, attiecināšanu uz nelauksainicības produktiem. Kopumā runājot, mēs varam piekrist Moskvas kundzes tekstam Ļoti svarīgi uzsvērt, ka šī iniciatīva ļaus aizsargāt mūsu pilsoņus, mūsu uzņēmumus no negodīgas konkurences un noviltojumiem. Cita starpā tas ļaus arī stiprināt Eiropas Savienības nostāju pozīciju tirzniecības sarunās starptautiskā līmenī. Par to jau šorīt arī runājām, kad runājām par savu vizīti Vietnamā. Ceturtais punkts atgāda nepieciešamību izveidot vienkāršus uh, tiesību aktus, kas uh, ļautu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes piemērot no lauksniecības produktiem. Mēs varam piekrist šim punktam un uzsveram, cik ļoti svarīgi arī jau nodrošināt šīs sistēmas piemību maziem vidējiem uzņēmumiem. Un visbeidzot runājot par daudzpusējām sarunām PTO, tad uh, arī šeit geogrāfisko izcelsmes norāžu paplašināšana eh, sasauktos ar Eiropas Savienības interesēm, piemērojot eh, tātad arī nelauksaimniecības produktiem mūsu daudzpusējās sarunās. Mēs esam ļoti apmierināti ar šo atzinuma projektu. Mēs varam atbalstīt Moskas kundzes uh, tekstu, iesniegsim dažus komentārus, kas papildinās šo tekstu, un personīgi no savas puses vēlos teikt, ka arī es uzskatu, ka šīs atzinums ir ļoti svarīgs, jo paplašinot um, šīs norādes arī uz nelauksaimniecības produktiem, mēs aizsargājam savu kultūras un ekonomisko mantojumu. Paldies! Merci beaucoup, et maintenant, euh, Frau. Paldies. Šansons kundze. Thank you, Chair. I would like. Paldies priekšsēdētāji, arī vēlos pateikties referentes kundzei par uh, atzinuma projektu. Es tiešām augsti novērtēju jūsu darba kvalitāti, un tas ir krietns solis uz priekšu, lai uzlabotu iekšējo tirgu, uzlabot mūsu arī starptautiskās tirdzniecības attiecības. Jā, dalība valstīs ļoti dažādi tiek aizsargāti citi nelauksaimniecības produkti. Jau mums ir šī Eiropas Savienības sistēma lauksaimniecības produktiem, tagad ir nepieciešams paplašināt šo aizsardzību, pat varbūt arī, ja tradicionāla aizsardzība ir pietiekama dažiem maziem vidējiem uzņēmumiem, kas uh, darbojas tikai dalību valstu ietveros, tomēr uh, daudz likumdošanas nodara kaitējumu ražotājiem, eksportētājiem, uh, kuri strādā vairāk nekā vienā dalību valstī. Lai būtu pozitīvi ekonomiski ieguvumi Eiropiešiem, vēlos uzsvērt atsevišķus svarīgos punktus, kas te ir jāiekļauj. Vispirms, paralēla aizsardzības sistēma. Vienot Eiropas Savienības aizsardzības um, norma nenozīmē samazināt nacionālo aizsardzības līmeni. Ļoti svarīgi, lai visi ražotāji tiktu interesēti, lai saņemtu šo aizsardzību Eiropas Savienības līmenī. Eiropas Savienības vienotai sistēmai jāpastāv arī paralēli ar nacionālo sistēmu, lai ražotāji paši varētu izvēlēties uh, aizsardzības līmeni, kas viņiem labāk atbilst. Otrakārt, ļoti būtiski arī precizēt to, ka ir jāizvairās no nozares pieejas, sektoriālās pieejas, jo to jau mēs esam piemērojuši lauksaimniecības produktu ģēju un ka kategoriju saraksts izrādās neefektīvs un sarežģīts. Lai padarītu šo schēmu efektīvu, tad ir jāizvēlas arī tāds, tāda horizontāla pieeja, lai varētu nosakt pilnīgi visas kategorijas. Visbeidzot, mm, arī nenovērtēsim par zemu, to tiek svarīgi ir komunicēt informāciju. Uh, izveidojot Eiropas Savienības aizsardzību, tam var būt ļoti pozitīvs ekonomiskais efekts, bet lai pilnībā varētu izmantot šo regulu, tad arī šai informācijai efektīvi jānonāk līdz ražotājiem, patērētājiem. Lielas paldies un esmu gatava turpmāk sadarboties darbā pie šī faila. Paldies! Milers kundz. Again, um... Paldies. Lasu Forenzas kundzes tekstu. Liels paldies referentai par um, atzinumu izstrādi. Uzskatām, ka GI paplašināšana, ja tā palielinās caurskatāmīgu izsakojamību informāciju patērētājiem, ka tas ir ļoti svarīgi. Jā, ģeogrāfiskas izpausmes norādes arī nodrošina lielāku pievienoto vērtību vairākos reģionos, un arī patērētājiem būtu vairāk informācijas par kvalitatīvu ražošanu. Mūsu prioritāte ir jābūt izveidot Eiropas Savienības aizsardzības sistēmu, kas nemazinātu nacionālā līmenī esošo aizsardzības līmeni, bet lai mēs iespaidotos no labākajām, labākajiem noteikumiem, kas jau ir Eiropas Savienībā, runājot par izsekojumiem, nodarbinātības līmeņiem un tam līdzīgi. Atzinums jāstiprina divās lietās - ietekmes starptautisko tirdzniecību. Vispirms par to, ka šī paplašināšana ir jāiekļiev arī brīvās tirdzniecības nolīgumos, jo īpaši TTIP, kur geogrāfiskais valsts norāžu jautājums ir ļoti pretrunīgs. Vienmēr esam teikuši, ka TTIP uh, vainās mūsu uh, aizsardzības sistēmu. Um, ASV e valdība uzskata, ka tas ir tirzniecības eh, um, šķērslis, bet mēs uzskatām, ka tādējādi mēs aizsargājam mūsu reģionālās vietējās zināšanas. Tad Eiropas Savienības vēlme stiprināt ģeju sistēmu un tas, ka Eiropas Savienība pašlaik ved sarunas par šo svarīgo nolīgumu, tas potenciāli varētu aiz, eh, mazināt, eh, apdraudēt atsošu aizsardzību. Mēs esam jau šai ziņojumā norādījuši šo pretrunu. Otra lieta vienlīdzīga pieeja geogrāfisko izcelsmu norāžu aizsardzībai nabadzīgajās trešajās valstīs. Par to tiek runāts arī trips nolīguma protokola 23. punktā. GI ne tikai prioritāte Eiropai, tas ir ļoti svarīgi aizsargāt vietējo ražošanu. Un uh, geogrāfiskās izcelsmes uh, norādes jāpadara pieejams ražotājiem visā pasaulē, visiem mazajiem ražotājiem pasaulē. Paldies, kolēģi! Seši cilvēki vēlas izteikties, mums rīcībā ir tikai desmit minūtes. Lūdzu, pavisam īsi. Uh, of... Zahradelkungs. Ēna referents ziņojums uh, Maklārkins kundze, un, protams, viņa vēlas atvainoties par to, ka nevarēja piedalīties sanāksmē. Maklārkins kundze vēl ar vienu nav pārliecināta, uh, par to, ka eh, šīs geogrāfiskās izcelsmes norādes vajadzētu piemērot nelauksēmniecības produktiem. Un eh, viņa dotu priekšroku tam, ka komisija veids pilnu ietekmes izvērtējumu par eh, priekšrocībām, ko tas varētu nodrošināt Eiropas uzņēmumiem. Ietekmes izvērtējums būtu arī nozīmīgs, lai noteiktu, kāda veida nosacījumus mēs varētu uh, ieteikt nelauksaimniecības produktiem. Lauksaimniecības un nelauksaimniecības produkti ir ļoti atšķirīgi, un uh, mums ir jānodrošina vienkāršota sistēma. Tieši tāpēc ietekmes izvērtējums būtu ļoti vērtīgs ieguldījums, jo tas dot mums ieskatu visu iesaistīto pušu viedoklī. Maklārkens kundze saprot, cik ļoti būtiski ir nodrošināt uh, Eiropas kvalitāti šāda veida produktiem, bet varbūt ar tirniecības zīmju um, tiesībām pietiek. Uh, tirniecības zīmju iestādes nodrošina, ka uh, patērētāja prasības tiek uh, aizsargātas un vienlaicīgi tiek aizsargāti arī uzņēmumi. Šeit nevajag uzreiz izvēlēties striktu geogrāfisku teritoriju. Tas, protams, nenozīmē, ka mums vajadzētu pieļaut, ka cit, citās valstīs tiek ražot šādi produkti. Mēs varam saprast, ka produkti var tikt ražoti, teiksim, dažus kilometrus tālāk no geogrāfiskās teritorijas. Tas ļaus, piemēram, samazināt ražošanas izmaksas. Tātad Maklārkins kundze nav pret to, ka vajadzētu šo jautājumu skatīt padziļināti, taču viņi uzskata, ka ir vajadzīgs pilns ietekmes izvērtējums pirms tiks izvērsta stratēģija komisijas paziņojumā par tirniecības un investīciju stratēģiju. Paldies, Buhner kungs, tagad. Paldies. Mēs atbalstam tā, zaļo grupa šo ideju par geogrāfiskajām norādēm attiecībā uz lauksaimniecības produktiem. Tieši tāpēc, Mm, ideja principā paredzēt šīs norādes arī nelauksmēniecības idejiem, e, produktiem ir interesanta, jo īpaši vajadzētu nodrošināt e, attīstību un atbalstīt e, vietējos reģionus. Taču mēs neuzskatām, ka šāda stratēģija varētu ļaut uzlabot uzņēmumu stāvokli. Mēs uzskatām, ka šeit pietiktu tirzniecības zīmēm. Mēs nevēlamies, lai uh, firmas varētu izmantot šādu sistēmu, sakot, ka, piemēram, ādas dikses vai kāda cita ražojumi varētu tikt ražot pēc iespējas tālāk no Mīnhenes. Un vienlaicīgi no šīs ražošanas Mīnhenē neviens um, negūtu nekādu labumu. Uh, īsnībā gribu norādīt uz to, ka gandrīz nevienas no slavenajām Bavārijas ādas biksēm vairs netiek ražotas Bavārijā. Mēs eh, gribētu arī aicināt referenti uh, integrēt uh, savā tekstā Māmstrēms kundzes paziņojumu. Mums vajadzētu ļoti rūpīgi apspriesties par šo tēmatu. Es iesniegšu arī vairākus grozījumus, kur es definēšu mūsu nosacījumus. Bez tam Mēs uh, gribētu nodrošināt, lai visas tirgus daļas tiktu rūpīgi izpētītas, pirms tiks pieņemti kādi tiesību akti. Paldies! Esmu jau arī pozitīvi izteikusies eh, par šo atzinumu. Mm, pēdējo diskusiju laikā es pateicos referentē par jaudīto darbu. Uh, Uzskatu, ka šīs darbs ļoti liederīgs no tiesniecības viedokļā un arī cīņā pret viltojumiem. Arī es uzskatu, ka ir nepieciešams pieņemt uh, ātri atbilstīgs tiesību aktus un arī uzskatu, jā, ka netaisnīgā ir atšķirības starp lauksainiecības produktiem un ne lauksainiecības produktiem, reģionāliem produktiem, kuri, nu, ir tas pats ekonomiskais tīkls, piemēram, šeit atsaucos arī uz mārmora ražošanu Itālijā neredzu, kādēļ arī šim produktam nevarētu piemērot geogrāfiskās izcelsmes aizsardzības norādes. Tālāk par ietekmes novērtējumu varu, jā, piekrist. Nu, gudīgi sakot, neredzu lielu eh, vajadzību, proti es neredzu, kādas varētu būt kontraindikācijas eh, šāda veida sistēmai redzu tikai vienīgi labumu mazajiem uzņēj, uzņēmējiem. Arī es uzskatu, ka sistēmai jābūt pēc iespējas vienkāršākai, pēc iespējas lētākai, bet principā jāatbalstām atzinumu. Paldies! Herzlichen Dank, Jude. Paldies, Jude. Um, congratulations to Alessia for um, opinion, which I fully support. Es pilnībā varu piekrist šim atzinumam. Es vienkārši gribēju šeit parunāt par kādu citu perspektīvu. Un uh, te runa par Lielbritānijas viedokli. Es domāju, ka mēs visi varam uh, iedomāties kādas nelauksaimniecības preces, kas varētu gūt labumu no šādām uh, geogrāfiskam izcelsmes norādēm. Un. That means uh, which operate in a very global market. But, uh, Šādi uzņēmumi ir arī Lielbritānijā, piemēram, uh, Savalro Taylors. Dažos gadījumos uh, šā, šādu uzņēmumu ražotās preces no tām gūst labumu visā pasaulē, un pats uzņēmums no tā negūst nekādu labumu. Es gribēju norādīt uz uh, to komisijai, jo uh, tika iesniegti dažādi arotbiedrību uh, priekšlikumi, uh, sakot, ka vajadzētu gatavot priekšlikumus par nelāksniecības precēm, un īstenībā šeit ir runa par viņu prasmju un amatnieku uh, darba aizstāvēšanu. Mums vajadzētu to visu atbalstīt, es domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Komisijai viņi norādīja attiecībā uz zaļās grāmatas konsultācijām, ka ir ļoti būtiski uh, saglabāt viņu māceklību un mm, prasmju iegūšanu, to visu vajadzētu mm, padarīt eh, daudz eh, labāku un drošāku. Ir skaidrs arī, ka šīs idejas, ko aizstāv arotbiedrības un uzņēmumi, ir ļoti būtiskas. Šī Šīs idejas noteikti vajadzētu ņemt vērā un rūpīgāk izpētīt. Es ceru, ka mēs varēsim panākt ātru progresu pie šīs institīvas, tieši kā ieteica referenta. Social partnership counts, ha? Huh? Yeah. Thanks a lot, Ima. Gracias, presidente. Eh, yo también me sumo a las Paldies, priekšā. La kolega de Alessia Mora por el excelente trabajo que está haciendo y por un tema. Es arī vēlētos pateikties eh, kolēģei par eh, paveikto darbu. Šis uh, atzinuma projekts ir ārkārtīgi būtisks, jo tas runā par ārkārtīgi svarīgu tematu par nelauksiemniecības produktu aizsargāšanu ar geogrāfiskās izsāsnes norādēm. Pats svarīgākais būtu uh, paredzēt regulējumu visā Eiropā, jo pašlaik šāda regulējuma nav. Dažas dalībvalstis ir ieviesušas tiesību aktus, lai aizsargātu nelauksaimniecības produktus ar geogrāfiskās iestādes norādēm, kamēr citās valstīs šāda aiz, šādas aizsardzības nav. Tieši tāpēc šī situācija būtu jāmaina. Uzskatu, ka pastāv dubultošanās. Tiek aizsargāti lauksaimniecības produkti un daži nelauksaimniecības produkti. Ir jāsaprot, ka Bieži vien šie geogrāfiskie reģioni saistās ar ekonomiskiem un sociāliem faktoriem. Ir daudz reģionu, piemēram, Spānijā, un es pieļauju arī ļoti daudzās citās valstīs, kur uh, cilvēki patiešām gūst sev iztikšanu no šādiem amatniecības produktiem, kas ir saistīti tieši ar uh, konkrēto geogrāfisko teritoriju. Es piekrītu referentei Geogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība būtu noderīga nelauksaimniecības produktiem. Ir ļoti būtiski, lai mēs ņemtu vērā šeit visus aspektus. Bez tam šis instruments būtu jāizmanto arī, lai vērstos pret krāpšanos un negodīgu konkurenci. šādas geogrāfiskās izcelsmes norādes nelāksainiecības produktiem būtu ļoti svarīgs elements, lai e, to varētu iekļaut e, tirzniecības nolīgumos, kas e, tiks pieņemti nākotnē. Uzskatu, ka komisijai vajadzētu nākt klajā ar likumdošanas priekšlikumu. Ir ļoti svarīgi tirzniecības stratēģijā un arī Eiropas Savienības investīcijās padomāt par uh, ģeogrāfisko norāžu aizsardzību. Šādā veidā mēs varētu garantēt ļoti daudz darba vietu, mēs varētu radīt arī jaunas darba vietas. Un šādā veidā arī tiktu panākta stabilitāte. Mēs varētu vērsties pret eh, cilvēku izceļošanu no daudziem reģioniem. Mēs redzam, ka daudzos reģionos patiešām trūks tagad iedzīvotāju. Tik došu vārdu komisijas pārstāvēja Valērijai Daviņo. Thank you very much, Chair. Paldies, priekšādātāji. Komisija apsveic um, Sabiedriskās tirdzniecības komitejas izteiktos uh, priekšlikumus, jo īpaši, ka būtu jāievieš vienkāršot eh, geogrāfisko norāžu aizsardzības sistēmu nelauksaimniecības produktiem, un tās mērķis būtu panākt mm, šādu produktu aizsardzību ārzemēs, eh, starptautisku sarunu laikā un arī daudzpusējā līmenī. Komisija vēl nav pieņēmusi lēmumu par šīs iniciatīvas tālāku virzību, taču ņem, pieņemot lēmumus par uh, Eh, šī dokumenta tālāko nākotni, mēs noteikti ņemsim vērā komitejas ieteiktos priekšlikumus, lai izvairītos no neveidzīgas birokrātijas, aizsardzības standārtu samanizāšanas, ja šādi standārti jau pastāv dažās dalībvalstīs. Un mēs eh, arī ņemam, ņemsim vērā plašo reakciju, ko mēs saņēmām pēc ceļās grāmatas publiskošanas. Mēs ir, esam saņēmuši arī atzinumus no reģionu komitejas un Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komitejas. Tāpat ir arī iniciatīva Eiropas parlamentā ar ieteikumiem no starptautiskās tirzniecības komitejas. Tas viss mums palīdzēs uh, mums strādāt tālāk. Paldies! Paldies! Un vārds referentei. Komenti! Paldies, ņem vērā dažādos komentārus. Vēlos tikai uzsvērt, kā atbildot arī uz dažiem uh, sadraukumiem, kas izskanēja no dažu grupu komentāriem, uzskaitu, ka jāpaturprātā arī tās, ka um, mūsu atzinums par šo iniciatīvu balstās uz uh, tādiem vērtību uh, punktiem, par ko minēja un runāja arī kolēģi. Uh, Jā, šīm vērtībām ir jābūt arī mūsu vadmatīvām, lai rastu praktiskus instrumentus, kurus uh, izmantotu, padarot šo atzinu pēc iespējas efektīvāku. Šī iniciatīva ir nepieciešama, lai stiprinātu, uzlabotu Eiropas Savienības kultūras ekonomisko mantojumu. Iniciatīvas mērķis ir atbalstīt mūsu mazos un vidējos uzņēmumus ar visiem ekonomiskiem guvumiem, pievienotām vērtībām un tam līdzīgi. Iniciatīvas mērķis ir arī stiprināt mūsu zināšanas kompetences, jo īpaši tradicionālās zināšanas, veicināt kvalitatīvu nodarbinātību. Uzskatu, ka visi šie elementi kopsakarā ir labākais veids, kā mēs varam uh, Um, sasniegt savu gala mērķi. Es uzskatu, ka dažas bāžas vairs nebūs aktuāls, ja mēs paturēsim prātā un atspūļosim šeit galvenās vērtības. Tas ir no vienas puses, un ja no otras puses mums izdosies arī ar šo atzinumu identificēt visas uh, attīstības iespējas, saistībā arī ar eh, sadarbību trešajām valstīm. Es uzskatu, ka mūsu ambīcijai jābūt tādai, lai mēs pieprasītu pēc iespējas saskanīgāku uh, tiesību satvaru un lai tas uh, nedublētu esošo. Es domāju, ka tādējādi mēs tiešām veiksim lielisku pakalpojumu, bet ja, mēs, ja mums tas izdosies, pretējā gadījumā vienkārši radīsim normatīvo slogu, un to mēs negribam padarīt. Da müssen wir aufpassen. Uh, die Deadline für. Jā, no nu tā mums ir jāuzmanās. Grozījums var iesniegt līdz 11. maijam, pulksten 17. un uh, acīm redzot, mēs uh, pieņemsim šo dokumentu jūnijā. Līdz ar to esam noslēguši sanāksmes atklāto daļu un pēc divām minūtēm mēs sāksim koordinātoru sanāksmi.